Es gribētu, lai mums šeit ir zināms manevrēšanas iespējas attiecībā pret padomi. Es gribētu, lai padome pieņemtu kādu citu priekšlikumu, proti iespēju e, tām automašīnām, kas e, rada vislielāko piesārņojumu, šīs te nodevas kombinēt ar tā saucamo markup e, kalnu reģionos, šo uzrēķinu, vai kā to varētu saukt, Jūs zināt, kādi ir šie faktori 0, 1, 2 un 3 automašīnām. Un es esmu gatavs arī varbūt pieņemt šo četru gadu atlikšanu, ja padomi citā vietā mums piekāptos. Un es domāju, ka tādējādi mēs varētu šo atšķirību starp piesārņojošākajām automašīnām un modernajām automašīnām uh, palielināt, lai piespiestu atjaunot autoparku. Uh, Ceturtā joma par tonāžu. Jūs zināt, ka parlaments vienmēr ir aizstāvējis eh, viedokli, ka aptvērumam jāsākas no 3,5 tonnām, tā tas ir arī 2012. gada um, direktīvas projektā. Padome iet tālāk un ļauj um, dalībvalstīm ļoti liela elastība, tikai no 12 tonnām to ieviest, piemēram. Es domāju, ka likumā ir ļoti skaidri jābūt rakstītam, ka vispārējā norma ir no 3,5 tonnām, bet es neizslēdzu, ka atsevišķos gadījumos tas tiks ieviests tikai pēc 12 tonnām, bet tad tam konkrēti tur ir jābūt. Pēdējais punkts ir mūsu mājas darbu turpmākajiem gadiem. Šis likums noteikti nebūs perfekts, par to ir skaidrs jau, bet mums ir nepieciešams nedaudz laika, lai mainītu mentalitāti. Un mums ir vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts un nozars atbalsts šiem pasākumiem, un tas nozīmē, ka turpmākajos gados mums, zinām, punkti vēl būs jāpārdomā, jāpārstrādā, piemēram, tas, ka visi citi transporta veidi arī ir jāintegrē Eiropas ietvarā un varbūt vēl citi ārējie izmaksu faktori būs jāņem vērā. Es ļoti labi apziņos, kolēģi, ka dažas politiskās grupas eh, varbūt nevarēs eh, pieņēma dažus punktus šajā priekšlikumā, varbūt tie nebūs pietiekami tālajoši, bet gribētu norādīt, ka ļoti svarīgi būtu, lai mēs aizstāvētu parlamenta nostāju. Tāpēc es centos pēc iespējas līdzsvarotākus priekšlikumus formulēt, lai mums būtu zināms manevrēšanas iespējas, atkāpšanās vieta, lai mēs varētu panākt pēc iespējas vairāk. Lūdzu kolēģis atbalstīt šo visu paketi un gribētu jūs aicināt. Es zinu, ka pret uh, uh, mūsu ierasto darbu tas varbūt uh, iet, bet lūdzu esiet taupīgi ar grozījumu iesniegšanu. Paldies, Alkadrāvī kungs. Man šķiet, ka šis ir viens no tādiem ziņojumiem, kurā visi vienmēr nevar būt laimīgi un pārstāvēti, un tiešām būs vajadzīga tāda prasme, lai to visu saskaņot. Vai es varētu tagad nosaukt runātājs sarakstu, kas grib pieteikties šobrīd. Eh, Cole, Mr. Sturks, Mrs. Lichtenberger, Mr. Zila. They're the shadows, and then I've got Mr. Grosh, Mr. Rike, Mr. De Grandes, Pasquale, Mr. Kanchian. Okay. Labi. Fidanzas kungs. Mrs. Rana. You have to Yeah. Uh, äh, Mr. Durant, Mr. Yeah. Mr. Lightfried and Mr. Van Dalen. Is that it? Let me... Vai tie ir visi? Vēlreiz nosaukšu sarakstu. Tas nebūs tajā secībā, kā es nosaukšu, jo man jāņem vērā grupas. From the shadow. Tātad bez ēnu referenta. Mr. Rike, Mr. De Grandes Pascal, Mr. Kanchian, Mr. Lightfried, Mr. Van Dalen, Mr. Fidanza, Mrs. Rana, Mr. Duran and Mr. Uh, Kutumansopoulos. <laughs> okay. I'll, I'll never forget it. it Jā, es uh, laikam līdz 2014 gadam vispār pat neiemācīšos visus šos uzvārdus, bet nu labi. Uh, Tad varam noslēgt runātāju sarakstu. Tad sāksim ar Vartmāns Kolas kundzi, tautas partijas grupas vārdā, un pēc tam tad ēnu referentiem varētu dot 4 minūtes un pārējiem 3 minūtes. Lūdzu. Ar, eh, Paldies priekšādētājiem. Vispirms gribētu teikt paldies referentam par uh, ieguldīto darbu, ko viņš jau ir veicis. Savā ziņā jau tādu iepriekšēju darbu veicis pirms vēl pirms mūsu pirmās domu apmaiņas. Es ļoti priecājos par intensīvo sadarbību, kas bija jau pirmajās nedēļās mūsu starpā. Arī politisko grupu iekšienē ir veikts iepriekšējais darbs, tā kā mēs jau tagad esam varējuši sasniegt progresu. Tas daļēji jau ir redzams jūsu uh, ziņojuma projektā. Varbūt, ka ir labi, ka mēs eh, šeit no mūsu politiskās grupas eh, puses eh, varētu šeit runāt par prioritātēm. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka sastrēguma nodevas mūsuprāt padome iet, ir gājusi pareizajā virzienā, bet mums vajadzētu prasīt vēl lielāku skaidrību, it īpaši raugoties uz sastrēgumu variācijām. Tam no, noteikti ir jābūt uh, budžeta neitrālam un attiekties uz tām pašām, uz tām pašiem ceļiem, jo tas pasvītrot, ko mēs tiešām gribam sasniegt, proti, ka kravas transporta līdzekļi uz noteiktiem ceļiem sastrēguma laikā nebrauktu, bet izvēlētos citu ceļu. Jūsu ziņojuma projektā ir vēl viens punkts. Tur runa ir par to, ka dažādi laiki, diennakts laiki un procentu likmes, par tiem vēl ir jādiskutē. Par 175% par to jādiskutē saistībā ar citiem kritērijiem, bet par 175% tur jāatšķir starp uh, absolūtiem sastrēgumu laikiem un citiem laikiem bet uh, varbūt tas nemaz tik prioritārs jautājums nav. Vēl viens svarīgs punkts tautas partijai ir šis iemākings uh, eh, līdzekļu. Jūs kā ziņotājs ejat pareizajā virzienā. Jūs esat teicis, ja jūs eh, nu, padomu grib melnu, mēs gribam baltu, un kaut kur mēs būsim pelēkajā zonā, kur vienot nemaz, bet nu vajadzētu pēc iespējas gaišāk pelēku, cik vien iespējams. Jo gaišāk pelēks, jo labāk. Un es domāju, ka uh, es tādā veidā labi aprakstīju mūsu nostāju. Vēl viens svarīgs punkts mūsu politiskajai grupai ir uh, savietojamība, savienojamība. Mums ir ļoti labs uh, likumdošanas uh, akts, ko esam pieņēmuši. Tas nozīmē, ka tādu kā nodevu kastīt vai nodevu instrumentu vajadzētu, uh, varētu braukt uh, cauri visai Eiropā. Tas ir tieši svarīgi tām uh, kravas mašīnām, kas braukā pa visām valstīm Eiropā. Uh, tur ir septiņi, astoņi šādas nodeva kastītes uh, mašīnā. Tur noteikti vajadzētu tādu saistošu piekrišanu padomas puses, lai mēs šajā jautājumā virzītos uz priekšu. Mēs labprāt gribētu, lai tas tiktu ieviests un realizēts. Un šeit ir mūsu trīs prioritātes no tautas partijas puses. Jūs uh, arī vēl dažus citus punktus esam uh, pieminējuši, jūs esat runājuši par šo koridoru markāp koridoru. Eh, jā, sarunās ar padomi, es domāju, ka mēs ejam šeit pareizā virzienā, ka šis markāp arī būtu iespējams proti uh, nodevas uh, eh, uzrēķinājums uz paralēlajām ielām. Tam ir ļoti skaidrā virzienā jāiet, lai uh, tas tiešām būtu tāds competing road. Es domāju, ka mums vajadzētu padomu tiešām intensīvi par šo jautājumu pastrādāt. par floating. Arī to jau pieminēja ar padomi, jo jūs esat intensīvi diskutējuši. Ir runa tāda par šo laika periodu. Es gribētu teikt, ka vajadzētu palikt pēc četriem gadiem, tā kā to ir ieteikusi padome. Bet tad vajadzētu precīzi paraudzīties, eh, kurām eh, eiro klasēm būtu tāds lielāks noslogojums, piemēram, kalnu apvidos eiro 1, 2 un 3. Es domāju, ka arī tur mēs eh, ar padomi mums būs jāatrod kompromiss. Un pie mums politiskajā grupā ir eh, ļoti uh, dažādi viedokļi un idejas par to, bet es pieņemu, ka jūs pašreizējā brīdī jums ir tāda laba sākuma pozīcija, un es domāju, ka mēs ar padomi varēsim vienoties un pieņemt kompromisu. Man šķiet, ka es uh, līdz ar to esmu pieminējusi svarīgākos punktus. Ungārijas prezidentūras sagatavotas dokuments, es domāju, tas ir konstruktīvs un esmu paļāvīga, ka mēs nākamajos nedēļās un mēnešos varēsim vienoties. Kolēģi noteikti dažas grozījumus iesniegs, arī vienkārši, lai dažādās pozīcijas mūsu politiskās grupas ietvaros izteiktu, bet es domāju, tas ir mūsu demokrātiskās tiesības tā darīt. Bet mēs labprāt gribētu, lai tiešām būtu rezultātīvs nu, rezultāti. Aldi grupas. Tagad no Aldas grupas Sterksa kungs lūdzu. Augs aitvīla, bet danka varat veikt. Paldies priekšādātāji. Arī es gribētu Saidam ļoti pateikties sirsnīgi par to, ko viņš visu jau ir izdarījis. Un uh, vēl arī vēlēt veiksmi visā, kas ir vēl viņa priekšā. Kolēģi Vatman Koli jau piesauca dažus punktus, bet, nu, būtīgi, būtiski jau ir ja, zināmi. Darbības joma. Es domāju, ka mēs eh, sāksim ar tanāžu, ko eh, viņš ir ieteicis, un pēc tam būs dažādas iespējas. Es domāju, ka mums šeit pēc iespējas vajadzētu ierobežoties eh, šie grozījumi attiecībā uz flotēm. Tas ir pareizi, nu, da, par, par nodevām dažādi. Paraudzīsimies, cik mēs nu tā tieksim. Vai tur 75 vai 200 procenti būs uh, arī par stundu skaitu, tas viss, par to visu vēl varēs diskutēt. Paraudzīsimies, kas tur gal galā iznāks, bet es domāju, ka uh, referents ir izteicis labus uh, priekšlikumus. Earmarking. Uh, par, man liekas, ka tas ir tāds centrāls punkts. Ja nebūs vienošanās par to, ka ienākumi no šiem nodevām tiks iegūdīti e, satiksmes sektorā, tad tas ir nepareizs variants. Es domāju, kā referents zinu, ka tas ir mūsu būtisks punkts. Manuprāt, pat visa būtiskākais sarunās ar padomi. Vienu grozījumu es gribētu īpaši pieminēt. Mums nedrīkstētu aizmirst. Es domāju, ka tas ir tikai diskusijas sākums. Svarīgi īstenībā ir procesa sākumā, kā mēs uh, pieminām pamatprincipu, proti ārējo izmaksu internalizācija, vai tas šeit būs iekļauts vai nē. Es domāju, tas ir pirmais tiesību akts, kas iet šādā virzienā. Es domāju, tas atstās ietekmi uz citiem transporta līdzekļu nesējiem, transporta nesējiem. Es domāju, ka tas ir tāds uh, tiesību akts, kas nākamajos desmit gados, manuprāt, vairāk kārt uh, tiks pārstrādāts. Jo mēs jau šeit nosakām pamatprincipu. Tādēļ tas ir īpaši svarīgi precīzas detaļas, kā mēs šo pamatprincipu īstenosim, tas parādīsies laika gaitā. 26. grozījums ir ļoti svarīgi, arī revīzijas fāze. Tur ir jā, runa par jautājumu, kādā veidā būs diskusija, ka mēs nosakām principu, bet īstenībā diskusija. Būs nākamajos desmit gados. Padomu, tu gribi ierobežoties. Es domāju, mums vajadzētu to ļoti tā plaši šeit noteikt. Es ļoti uzticos referentam, es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka mēs šeit eh, transporta komitejā jau nosakām šo pamatlīniju, nospraužam. Un tad mums referentu ir jāaicina pēc iespējas ātrāk, eh, neoficiāli sazināties ar padomi, ar prezidentūru, uzsākt sarunas, lai pēc tam varētu atbildēt jautājumu, kas būs tas virziens, kurā mēs turpmāk dosimies. Es domāju, ka mēs līdz šim mūsu nostāju esam ļoti labi tā saskaņojuši, un, manuprāt, īstenībā vajadzēja būt tā, ka padome to varētu pieņemt, ja padome patiešām kaut ko vēlas sasniegt. Risks jau ir tāds, ka daži cilvēki vai dažas valstis padomē neko negrib. Viņi pat pamatprincipu negrib noteikt. Es domāju, ka tāda politiska raugoties mēs neesam virzījuši uz priekšu, tad tas ir tā kā regress. Nu labi, bet eh, pagaidām varbūt par to nedomāsim, bet vispirms noteiksim savu viedokli nostāju. Un tad varbūt tādu caur plenās balsojumu pieņemt lēmumu, vai mēs eh, piekrīsim padomu vai nē. Lichtenbergas kundze zaļo vārdā. Jā, paldies. Sirdnieks, paldies. Jā. Es eh, paklausījos, ko teica kolēģi Vortman Kola. Tad mums šajā dokumentā ne, neejam viss balta virzienā, kā mazāk izplūdes, bet drīzāk uz tumšpelēku, jo izplūdes ir va, faktiski palielināsies. Ir jābūt skaidram, ka tas, par ko mēs vēl tagad diskutējam šajā dokumentā, raugoties uz labāku modeļu variantiem, raugoties uz uz kaimiņu eh, valstīm, uz šiem paralēliem ceļiem, mm, tas īstenībā neko nemainīs, nevis mazāko lietu. Droši vien kā ir tā, ka vienīgais, ko mēs vispār sasniegsim, ir principa atzīšana, ka kaut kas tāds kā ārējās izmaksas pastāv, bet vairāk neko mēs nesasniegsim. Problēma ir tāda, kā principi vieni paši neko nedod ja šie tranzīta ceļu uh, sabliem palielināsies, un ja mēs gribam klimatu aizsargāt, tad tas neko nedos. Mums kaut kad ir jāsāk arī īstenošana, jo citādi mūsu ticamība sabiedrībā zudīs. Par tematu earmarking. Tā ir viena no galvenajām problēmām. Es uzskatu, ka tas ir tagad tāda liekulīga cīņa, jo katra valsts, kurai būs ienākumi no eiro viņietes, tur budžetā, ja viņi paredzēs mazāk šim sektoram, raugoties uz to, ka budžets ir tāds ļoti vājš daudzās uh, dalību valstīs. Tas nozīmē, ka tas neko daudz nedos, tas nemainies neko daudz. Ja nebūs ieņēmumi, tad budžetā tām paredzēs vairāk vai būs jāparedz vairāk. Es uzskatu, ka tā nu, viss tāds tikai šķietams un liekulīgs. Nu, varbūt ir liela simboliska nozīme, bet droši vien kā, nav nekāda reāla nozīme. Man šķiet divi punkti, kas ir tādi kā tādi kritēriji. Vai kaut kur var vēl tomēr sasniegt rezultātu. Tas ir šis nāk kā pieskaitījums. Izņēmums tikai no 1 līdz 3. Ja izņēmums būs tikai 1 līdz 3, tad praktiski ir kaut kas, kas neko vispār nesasniegs, jo tā satiksmē šīs, šīs eiro klases vispār būs tikai ļoti tāds marģināls procents iespējams. Es ieteiktu vismaz četrus ņemt klāt. Tad būtu vismaz uh, tagad tāda neliela ierosme motivācija, lai eh, vismaz sasniegt kaut kādu uzlabojumu situācijā. Tas būtu tāds minimāls pie, pieprasījums. Otrais - par 12 tonnām formulējums vai 3,5 tonnām. Tur vajadzētu ļoti precīzi šo formulējumu noteikt, jo, mm, kad ir tiešām pastāv šāds ierobežojums, jo citādi de facto ir tā, ka mēs daudz vairāk vēl pasliktināsim situāciju attiecībā pret to, kas uh, varētu stāties spēkā. Tas, ka troksni vērtē tikai naktī, tas ir nepareizi. Arī medicīniski raugoties ir nepareizi, jo troksnis, trokšņa noslūkojums ir daudz sliktāks, ja to rēķina pa 24 4 stundām vai 2 12 stundām. Tas nozīmē, ka šis samazinājums multiplikatoram sistēmai Manuprāt, eh, tas eh, patiešām ir tagad tas klupšanas akmens, tas nav labi. Es uzskatu, ka Elka Dravī grozījuma, tur nav nekā negatīva īstenībā, izņemot 2000 nu, par spē, stā, spēkā stāšanos, par šiem makaps un ārējām izmaksām. Dažu no tā es varu atbalstīt. Un, protams, ka tas būs atkarīgs arī no galīgā noformulējuma, kā jau teicu, bet es domāju, ka nav nekādu lielu mērķu šajā visā lietā. Es visu laiku uzdod sev jautājumu, kādēļ tautas partija vēl joprojām uh, eh, turpin strādāt par to, to vēl vairāk pavājināt. Kaut kur mēs nonāksim pie tā, ka formulējums būs tad varbūt, ka būs uh, ārējās izmaksas sat, uh, satiksmē. Ir pamazām tas tā iezīmējas un uh, ka īstenībā mēs negribam neko būtībā. Es gaidu, kad uh, ārējo izmaksu aprēķins, mm, kad būs uh, šāds, šāds principiāls šaubas šeit. Es domāju, ka realitāte nebūs nekādas izmaiņas. Man, diemžēl, tas ir jāpasaka. Tas, kā iedzīvotāji, kas dzīvo pie šīm ceļiem, ko tas attiecas, ja, kā jūs paskaidrosiet šai sabiedrībai, nu, es jums vēlu veiksmi, tas būs ārkārtīgi sarežģīti paskaidrot. Uh, jo princips cilvēkam nelīdz kā tāds. Thank you. Paldies, Lichtenbergers kungs, eh, kundzēs Ils kungs, lūdzu. Tā, jā, vispirms es arī gribētu pievienoties tiem, kas pateicās Saidam par šo lielo darbu, kas jau ir ieguldīts. Man jāsaka arī labo koordināciju ar ēnu ziņotājiem. Un, uh, lai arī mūsu mērķis šodien būtu izdiskutēt to pozīciju, ko mēs kā parlaments pieņemsim sarunām ar padomi, uh, Eh, te pašā laikā es domāju, ka mums jau jādomā solis uz priekšu un jāparedz to situāciju, kāda pirmām kārtām jau saidam būs iespējama šajās panākot kompromisu ar padomu. Eh, tātad es arī nedomāju, ka eh, no, no mūsu grupas puses būs daudz priekšlikumi. Tā viena daļa varbūt, ka būs saistībā ar maksimālām stundām nodavu mērīšanai, tātad vai tās ir astoņas stundas, uh, vai eh, tas, ko padome saka, 5 stundas, iespējams, ka eh, mums vajadzētu dot kādu soli uz priekšu un atrast šo vidusceļu starp 5 un 8 stundām. Un tas pats attiecas arī uz, eh, uz maksimālās nodevas variāciju vai 200% apmērā vai 175, kas ir padomas pozīcija. Šajos 25% manuprāt tomēr ir vidusceļš, kas būtu tikai uh, politisks žests uh, uh, uh, kompromisa atrašanai ar padomu šī blokā vairāk koncentrējoties uz ieguvumiem citās pozīcijās. Un kā tā cita pozīcija, kurā, manuprāt, mums ļoti stingri jāstāv uz parlamenta un saīda pozīciju, ir īpaši tas, ko viņš ir minējis par iezīmēšanu ienākumu. Un šeit es domāju, ka te ir, te ir mūsu grupas atbalsts par šiem 15% um, iezīmētajām nodavām TNT projektiem. Par uh, mašīnu parka atjaunošanu šeit uh, es neslēpšu, ka ICR uh, puse ir tāda, ka mēs pastāvām un domājam, ka padomas pozīcija ir izsvērtāka. Kāpēc? Tāpēc, ka arī ņemot vērā, ka vairākās Eiropas dalību valstīs pieeja kredītiem šīm kompānijām, ir īpaši mazām un vidējām, kas strādā šai biznesā, un atjaunot mašīnu parku ir tuvākos gadus būs ārkārtīgi grūti, līdz ar to faktiski būs tirgus pārdale šajā biznesā, uh, un ne par labu tiem, kuriem tā jau ir eh, mazāk varbūt tirgus daļa šajā daļā. Tāpēc mums jābūt diezgan uzmanīgiem šajā lielā Eiropas Savienības eh, pārvadājuma tirgu ar šādiem eh, lēmumiem, kas it kā uzlabo vidi, bet tajā pašā laikā būtiski izmaina tirgu pārvadājumu biznesām. Par 12 tonu ieviešanu šeit <clears throat> man arī šķiet, ka padomas pozīcija varbūt ir, ir, ir tuvāk tam, ko mēs varētu akceptēt bet es pieņemu, ka mēs šeit varētu sadarboties ar ziņotāju, ļaujot viņam atrast labāku kompromisu iespējas visā šī ziņojuma kontekstā. Un visbeidzot, es gribētu teikt par priekšlikumiem, kas ir priekšlikums 3 un 24, par to, kā eh, laika bāzētu maksājumu sistēmu vajadzētu izskaust un atstāt tikai attālumu bāzētu šo te nodevu sistēmu. Šeit es vēlreiz uzsveru, ka ir svarīgi, ja mēs pievienojamies pa principiem, kad maksā tas, kurš piesārņo gaisu un, un, un, un vidi šajā gadījumā, viņš to piesārņo arī tad, ja viņš nebrauc, bet stāv dienām ilgi ar ieslēgtu dzinēju. Un tāpēc dažās dalībvalstīs, kas robežojās ar ne Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur neatkarīgi no šo valstu gribas, uh, Eh, pastāv šāda situācija, ka piesāņotājs stāvot uz vietas smagāks automašīnu formā eh, faktiski piesāņo vidi, nebraucot praktiski nevienu kilometru diennakts laikā. Paldies! Thank you, Mr. Zīle. Paldies, Zīles kungs. Un tagad pārējām pie deputātiem, no, kur izteiksies savā vārdā. Trīs minūtes ik vienam. Um, sāksim ar Grošu kungu. Jā, viņa danka fūt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, arī gribētu uh, referentam un uh, referentiem pateikties. Es domāju, ka viņi jau ir paveikuši ļoti labu darbu. Un es neslēpšu, ka tautas partijā mums nebūs vienkārši šeit uh, rast kopīgu nostāju, jo, godīgi sakot, jāpiekrīt arī citiem, ka šeit mums ir darīšana ar kolēģiem, kur nāk no valstīm, kur zina, ka viņiem būs daudz jāmaksā un būs maz ieņēmumu, kamēr citās valstīs būs varbūt jāmaksā mazāk un viņi saņems vairāk ieņēmumus. Tā ir realitāte. Tāda ir reālā situācija, un tas ir jāatzīst, un tāpēc mēs, kā tautas partija, arī centīsimies rast šeit tādu zelta vidusceļu, ne tikai mūsu kolēģu interesēs, bet arī šī temata interesēs. Otrakārt, ārējo izmaksu internalizācija, kā principu to mēs pieņemam, bet mēs gribētu vēlreiz norādīt uz to, ka Šādas pārbaudas mēs vēlamies visos transporta veidos, ne tikai ceļu satiksmē un ne tikai kravas automašīnām, jo tas ir tas grēkās vienmēr, kas tiek izmantots, jo cilvēkiem tas patīk. Bet, manuprāt, nākotnē varētu iezīmēt ceļu arī šādām pārbaudēm citiem transporta veidām. Un tās valsts, kas mēģināja uh, pasažieru automašīnas iekļaut, uh, Tās zina, cik grūti ir izrādīt šādu drosmi un censties šīs problēmas risināt saknē. Tādas uh, situācijas esam jau piedzīvojuši. Mēs zinām, ka šobrīd harmonizācija īstenot ir sarežģīti. Un izmaksu internalizācija ar eiro viņieti nav pienākums. Mums nav izdevies to padarīt par pienākumu. Un mums jāapzinās, ka šobrīd Eiropas līmenī mums ir jācenšas uh, viss tas uh, arī pieņemt un atbalstīt, kas tiek piedāvāts kā harmonizācija. Mēs zinām, ka vairākās 160 pilsētās uh, Eiropā ir ieviesta zemo emisiju zonas ar iebraukšanas maksām. Tātad mēs riskējam, ka mums ar laiku būs nevis vienkārši 160, eh, es atvainojos, 27 dažādas sistēmas, bet pat katrā pilsētā būs atsevišķa sistēma. Un tāpēc jābūt šādam parlamenta signālam. Uh, ka šī uh, izmaksu internalizācija ir jāpieno, bet ka harmonizācija šajā sektorā var būt pozitīva. Tāpēc mēs esam par to, lai šis earmarking, jeb līdzekļu iezīmēšana būtu centrāls temats, ka savietojamība un harmonizācija būtu centrāli temati, un ka pārējām diskusijām tad mums ir jāspēr tiesoļi, ko varam spērt kopā ar padomu. Mēs zinām, ka uh, Viņiem arī ir knaps vairākums, gandrīz 50% no dalībvalstīm padomē vispār nevēlas eiro. Viņa tātad būsim saprātīgi un meklēsim labākos kompromisus. Man liekas, ka sliktāk ir uh, mērķēt pārāk augstu un beigās neko nepanākt. Paldies! Thank you! Paldies! Laiktvrīda kungs, trīs minūtes lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu lūgt to, ko es tagad saku, neuztver kā kritiku jo kolēģis smagi strādā, un tas noteikti nav viegls darbs referentam. Šajā jautājumā viņš, viņam bija no sākuma pavisam citas domas, nekā kas tagad ir iznācis, bet man jāsaka, ka es patiešām esmu neapmierināts. Es jau biju neapmierināts, kad mēs pirmajā lasējumā pieņēmām šo regulējumu. Kraškungs jau to pieminēja. Es mēģināju, piemēram, par šiem uh, minimālos nodevas. Uh, Eh, vismaz uz tām eh, eh, posmiem uzlikt, kur to vajadzēja. Un tas mums neizdevās šis variants, mums neizdevās ārējos faktoros CO2 iekļaut faktoru. Kā tad mēs šodien, kā man šodien kāds paskaidro, manuprāt, kā kravas mašīna, kas visvairāk CO2 izrāda šajā regulējumā, nemaz nav ir notikušas lietas, kas man no paša sākuma padarīja neapmierinātu, un es nebiju īstenībā laimīgs ar šo pirmā lasījuma lēmumu. Man tas atklāti jāsaka. Pēc padomas lēmumu esmu vēl mazāk laimīgs. Es nesaprotu galīgi nemaz, kādēļ šiem jūtīgajām zonām un e, e, ārējām izmaksām, kāpēc to nevarēja kombinēt. Tas bija citas lietas, par ko bija runa. Es nesaprotu arī galīgi nemaz, kādēļ tieši e, trokšņa eh, jomā, kādēļ vērtības tik ļoti samazināja, ka faktiski nav nekāda nodeva par trokšņiem, ir tīpaši eh, tajos rajonos, kur nav bies apdzīvotība, un tur ir uh, kalnu ielejas, tur faktiski nemaz nav vairs šīs izmaksas par troksni, un tur uh, es nevaru to pieņemt. Es zinu, protams, ka. Un tur es piekrītu kolēģim Krošam, ka padomas pozīcija pozīcija ir tāda, kāda nu tā tagad ir, un mums vajadzētu mēģināt šo pozīciju uzlabot. Tagad ir jautājums, vai mēs eh, iesim ar ļoti maz ko rokā sarunās vai ar daudz ko. Es domāju, ka jo vairāk, jo beigās mēs kaut kā vairāk dabūsim. Es arī domāju, ka šī komiteja un eh, šis parlaments mm, rīkotos labi, ka ja mēs virzītu lietas tā, kā mēs to vēlamies, neņemot pārāk daudz vērā padomas nostāju, un tad paraudzīsimies, kas sarunās iznāks. Principā ir tā, ka ārējo izmaksu iekļaušana ir solis pareizajā virzienā, bet ja šis solis nav nekāds solis, bet kā lai to pasaka? Varbūt tikai tā līšana uz priekšu tikai jo beig beigās nevar būt neviens apmierināts, un beigās būs jāsaka, nu tas bija par maz. Un uh, šis lēmums ir tas, ko es personīgi sev esmu pieņēmis. Thank you, Mr. Lightfried. Paldies, Lightfrieda kungs. Durānas kungs, trīs minūtes. Lūdzu. Prezident. Um... Paldies Priekšsēdētāji, paldies par referenta darbu. Kā jau kolēģi izteicās, man ir dažas grūtības šeit. Pirmkārt, strateģiskā izvēle. Vai mēs e, nenosakām latiņu pārāk augstu, vai arī mēs neriskējam e, vājināt šo tekstu, tīpaši zaļās grāmatas sagatavošanas e, priekšvakarā. Konkrētas pro problēmas. Pirmkārt, par pārdalījumu transporta nozare. Jā, tā varētu būt laba ideja, vai varbūt tā nav slikta ideja, bet katrā ziņā kriteriji, kas šeit norādīti, mani nepārliecina pār dalību valstu kapacitātiem vai pienākumiem investēt eh, transporta jomā. Kad es lasu 18. grozījumu, man eh, liekas, ka mēs varam nonākt situācijā, ka dalībvalstīm jāsamazina transporta budžets, apzinoties, ka būs ienākumi no eiroviņetes un tas nozīmē biznesis kā parasti. Tāpēc eh, tas eh, varētu iespējams mērķis eh, maz atvieglot dalīgi balstu budžetu, bet tas nav vēl viņa tas mērķis. Tālāk raugoties uz stundu sadalījumu, pilnās un tukšās stundas, tad kāds varētu būt globālais rezultāts. Tukšajās stundās uh, Eh, ir negatīva sastrēguma maksa, jo to kompensē augstākie maksājumi sastrēguma stundās un eh, sastrēguma stundās maksājam dārgāk par to, ka braucam mazāk un veidojas korķu ekonomika. Un, ja to sauc par ārējo izmaksu internalizāciju, tad es nesaprotu. Un Lichtenbergers kundze eh, runāja par iedzīvotājiem. Es gribētu apzināties, situāciju labāk. Mums jāapzinās, transporta nozara ir grūtībās, bet ir jānosūta skaidrs vēstījums, ko tad mēs vēlamies. Mēs neesam pret autopārvadājumiem, mēs esam pret pārvadājumiem, e, kas visu grib organizēt pa autoceļu. Ir jānosūta signāli sektoram attiecībā uz to, ko tad mēs sagaidām no šīs e, nozars. Loģistika, multimodalitāte un eh, tam līdzīgi jautājumi. Es esmu eh, sākotnēji par spēcīgu pozīciju, pat ja tas varētu izraisīt konfliktu ar padomu, tas eh, šad un tad notiek samierināšanās laikā. Paldies, Durānas kundze. Nākošais Vandālen kungs uz trim minūtēm. Jā, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, labāk pusi olu nekā vispār ne, neko. Mēs jau desmit gadus runājam par šo tematu, un tagad mēs esam īsi rezultātu priekšā, un es domāju, ka mums vajadzētu ar atbildību pieiet šai lietai un paņemt to, ko mēs varam dabūt. Protams, skaidrs, ka dažas uh, politiskās grupas ir uh, vīlušās un saka, jā, ar to nepietiek, tam visam vajadzēja būt savādāk. Uh, Man jāsaka, mēs vēl nekad neesam bijuši tik tuvu, lai patiešām sasniegtu tādu īstu panākumu ārējās izmaksās. Mums vajadzētu ķiet, tiešām nepalaist garām šo izdevību. Tādēļ es gribētu atbalstīt tos kolēģus, kuru teica, ka labāk zīle rokā nekā mednes kokā. Es labprāt citādi piekristu, ko teica kolēģi. Šī savietojamība tiek pieminēta dažos grozījumos, kas man labi patīk, bet citādi mums visā Eiropā ir uh, ļoti atšķirīgas sistēmas, atšķirīgi piegādātāji, atšķirīgas iekārtas. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu panākt vēl lielāku savietojamību, un tam vajadzētu tam arī atbilstoši tikt noformulētam, un vajadzētu tikt pieņemamam gan referentam, gan padomē. To es e, šī temata turpmākajā diskusija gaitā vēl pieminēšu un sagatavošu arī grozījumu. Vēl viens punkts ir eiro 6 atbrīvošana. Tur uz, viņš grib uz trim gadiem samazināt. To es godīgi sakot nesaprotu. Mēs jau gribam ļoti tīru kravas transportu. Mēs gribam radīt motivāciju, lai eh, kravas mašīna eh, transporta tik izmantot ļoti tīras tehnoloģijas un eh, lai Eiro 6 atbrīvošana tur vajadzētu būt ilgāk četriem gadiem. Viņš grib ierobežot uz trīs gadiem. Tas nozīmē, ka pastāv risks, ka būs ar Eiro 5, viņi vēl ilgāk brauks. Un tādēļ es atbalstu tos kolēģus, kuri referenta priekšlikumi ir norādījuši šajā jautājumā. Arī par to es gribētu vēl tā padiskutēt, un citādi mēs izteiksim vēl dažus priekšlikumus. Mēs parunāsim vēl ar pašu savu grupu, mēs izpildīsim savu, mēs atturēsimies pie šiem grozījumiem. Thank you. Paldies, Rikē kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apsveikt Saīdu pār šo eh, paveikto delikāto misiju. Kā vispārīgs piezīmes? Ja mēs skatām lietas no distances, tad mēs redzam, ka šeit varētu būt Eh, zināmas problēmas, jo šajā komitejā eh, visi balstās uz principu piesārņotājs maksā un, par, eh, un runājam par izmaksu internalizāciju. Bet mēs redzam, temats ir ļoti sarežģīts un ar lielu interesi es sakoju prezentācijai, kur bija dažādas nianses, un Eh, beidzot eh, mēs nonācām pie tā, ka ļoti daudz kas paliek nepateikts, un mēs redzam, ka grupās ir dažāda liela viedokļa dažādība. Es atbalstu referenta pozīciju lielā mērā, kas ir piesardzīga, kompromisa pozīcija, jo mēs zinām, ka padomis E, pozīcija e, ir e, ļoti ar nelielu manevrēšanas rezervi. Mēs īsti nezinām, vai mums jāliek ir uz lielāku vai mazāku, vislielāko, vismazāko skaitli. Es saprotu, ka mums ir jādomā pār, pār, pār struktūrēšanu Bet eh, par atbrīvojumiem, kas ir ļoti arī delikāts temats, kāpēc atbrīvot? Eh, piešķirt eh, šādu atbrīvojumu, tas ir punkts, ko es atbalstu kopā ar Saīdu, jo ja šie atbrīvojumi ir pārāk plaši, tad tad direktīva gadu gaitā vienkārši zaudēt savu saturu. Un mums ir vai arī tad mēs varam uh, balsot par šo tēmu tikai pēc gadiem pieciem un šobrīd. Tālāk par maksāšanu. Es domāju, ka par uh, sastrēguma maksājumu tas ir būtiski, bet tas nav veids, kā uzlabot satiksmi, bet to sakārtot. Tas nenozīmē vienu un to pašu. Es aizstāvu koridoru definīciju, kā to norādīja referents. Tas ir veids, kā pārvaldīt eh, satiksmes modeļus un ne tikai ceļus tīri fiziskā veidā. Un tāpat arī mums ir Eh, pārskatīšanas klauzulā eh, jāatbalsta, jo tas nozīmē, ka pēc pāris gadiem mēs varētu situāciju koriģēt. Un pēdējais, es gribētu atgādināt tiem, kuri nevisai atbalsta šādu, eh, šādu nostāju. Ja, ir, ja mūsu nostāja ir vāja, tad valstis var subsidiartāts ietekmē pieņemt savu nostāju stingrāku, Un situācija varētu tādā veidā eh, tikt sarežģīti, jo ja kādā Eiropas dokumentā nav pietiekam eh, satura, tad valstis var piemērot eh, savus maksājuma procedūras, kas būtu stingrākas nekā tad, ja iespējams būtu Eiropas konteksts pietiekam strukturēts. Tāpēc es gribu norādīt ka ir zināms risks pat tiem, kas ir pilnīgi pret šāda veida rīku. E, atsacīties no Eiroviņetes nacionālo e, rīku vietā. Paldies. De Paskvals de Grandes nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka nevajadzētu sašust par to, ka šajā vecajā, te, eh, par šo veco tēmātu par eiro viņieti. Eh, eh, argumenti par un pret vieš domstarpības, un mums varētu būt dažādi ideoloģiski jautājumi un citi leģitīmi apsvērumi, bet tāpat nebūs pārsteigums, ka runājot par eiro viņotību tie E, kas ir pret, ir tās atsumās perifērās valstis. Skaidri e, iemesli ir. Jo šķiet, ka nu, tiek pārkāptas mūsu leģitīmās intereses. Ja mēs, mums ir jāsaprot, ka mūsu kritika nav nekādas e, kaprīzes. Piemēram, e, runājot par Eh, eh, Spānijas viedokli. Eh, pašreizējo, pašreizējo maksājumu pieaugums apgrotina Spānijas eksportu jo lielākā daļa ārējās tirzniecības notiek pa autoceļu. Galvenie, galvenās saņēmē valsts ir Spā, Francija un Vācija. 38% uz Vāciju 30 uz Franciju. Tas nozīmē ļoti lielas izmaksas, it īpaši ņemot vērā uh, pre, pārvadāto preču raksturu, kas pamatā ir dārzeņi savukārt. Uh, runājot par pārvadājumiem uz Vāciju, izmaksas pieaugtu par ļoti lielām summām. Tāpat ir jāpiebilst tam, ka mēs neatrisināsim šo jautājumu apliekot tikai noteikti transporta līdzekļus ar maksājumu. Katrā ziņā mums ir jāpieņem tās, kā padome pieliek savus pūliņus, un tieši tāpat arī referents. Es domāju, ka vajadzētu nevis noraidīt, bet uzlabot padomas pozīciju un mēģināt maksimāli sadarboties ar viņiem un katrā ziņā mēs eh, vēlamies eh, uzslavēt referenta elastīgumu. Es eh, gribētu domāt par to, kā mēs varētu panākt sev vēlamus grozījumus. Mēs atbalstām par ārējām izmaksām 18. grozījumā, kā to piedāvā referents īpaši uzsvarot e, autotransporta optimizāciju. 15% no ienākumiem tiek e, paredzēti Eiropas e, transporta tīkliem. E, pretēji pozīcija varētu apgrūtināt auto transporta pārvadājums. Es piekrītu komodalitātei, bet eh, šodien autotransporta pārvadājumi garantē Eiropas iekšējo eh, komerciju. Eh, sastrēguma nodeva. Es varu atbalstīt piekto grozījumu, jo šeit ir runa par finansiālu kompensāciju ceļietotājiem. Un Es e, domāju, ka atsevišķās es varu atbalstīt referenta e, priekšlikumu palielināt maksājumu no atsevišķās stundās. tāpat arī sesto un desmito grozījumu, kur tiek noteikti e, koridora jēdziens, varu atbalstīt. Un katrā ziņā ceru, ka referents darīts visu iespējamo, lai nonāktu pie nolīguma. Referents sastajā grozījumā ir ar ļoti elastīgu pozīciju. Es domāju, priekšsēdētāji, kā sadarboties ar referentu iespēja, ņemot vērā iespējas, kādas mums ir, jau mūsu koordinators sacīja, ka mēs kā grupa mēģināsim ievērot eh, vietgabalainu pozīciju, ņemot vērā visas eh, leģitīmās intereses un arī atšķirības, kādas eh, mūsu vidū pastāv, ko es ceru jūs sapratīsiet. Paldies, Kančēn kungs, uz trim minūtēm. Grazie, presidente. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Saīda. Šis temats e, pie e, tā referents ir ļoti daudz strādājis. Mēs esam runājuši par to, ka jābūt ambiciozākiem, jānosprauž latiņa augstāk, bet man ir daži e, novērojami. Kas tad īsti notiek? Papildus principam piesārņotājs maksā. Visi to var saprast, pieņemt un atbalstīt par kopējo tarifu aprēķinu. Rezultātam ir jābūt neitrālam. Šajā gadījumā izmaksas e, tiks e, novirzīts, lai saglabātu šo principu. Šodien kā tad mēs rīkojamies e, ārpus globālās ekonomiskās situācijas un uh, ņemot vērā eh, satiksmes situāciju, ja mums politiķiem ir jārīkos tā, lai infrastruktūras tiktu uzlabotas, lai e, smagsvaru auto tiktu e, modernizēta, lai modalitāti tiktu garantēta, lai izvairītos no bloķēšanās, lai varētu garantēt e, zināmu skaitu vienošanos, ko mēs noslēdzam starp valsts un privāto sektoru, tad mums ir jārīkojas tā, lai būtu patiesas valsts uh, publisks pakalpojums, un ja mēs eh, ņemam vērā visus šos parametrus, un ja visus šos pa parametrus piemērojot, mēs palielinām tarifus, tad kāda ir mūsu atbildība? Mūsu atbildība kā politiķa atbildība ir panākt to, lai infrastruktūras tiktu izveidotas, lai transporta līdzekļus tiktu modernizēt, lai pastāvētu e, intermodalitāte, lai izvairītos no e, pārsātinātības, bet atsevišķās kategorijās mēs nedrīkstam pārāk vienkāršotu pieju piemērot. Mēs nevaram vienkārši palielināt tarifus vienai daļai pārvadātāju un lai ārējo izmaksu internalizācija nomainītu eh, mūsu nepaveikto. Nē, tā nav jābūt, eh, tā nav politika. Politikai jānotiek ir citā veidā ar budžeta izvēlēm, ar um, atšķirīgu programmu izvēli, jo vienkāršais lietotājs mums norāda, ja mums ir jā. Ja, sadz visi maksājumi, tad, eh, tad tas nav pieņemams. Mēs eh, nevaram tāpēc saprast mazliet eh, vienkāršo raksturu, kas nozīmē, ka lietotājs maksā par visu. Es apsveicu Saīda darbu, mēs par to esam daudz runājuši, mēs iesniegsim grozījumus, kas būs, kas būs stingri, un mēs tos iesniegsim balstoties uz, kā jau mans koordinators ir sagatavojis šo dokumentu, bet principus, pie saviem principiem mēs pieturēsimies, neatkāpsimies. Finansa kungs uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos ievērot noteikto laiku. Varu piekrist tam, ko jau teica kolēģi, un daudz kas nav vairs piebilstams, ko teica De Grandes kungs par uh, to valstu pārstāju pozīciju, kuri nāk no tādām uh, perifērām valstīm. Mums šeit ir uh, zināma problēma, runājot par pieeju Eiropas centram. Šeit gribētu uzsvērt dažus kritiskus punktus, kas, manuprāt, joprojām pastāv. Protams, ir arī pozitīvi aspekti, un uh, par to ir plaša vienprātība. Runājot par šiem uh, šīm piemaksām un koridoriem. Šie paplašinātie koridori, tas patiesībā nav vērsts uz uh, ietekmes uz vīdi samazināšanu, bet uh, uz to, lai valstīm perifērā uh, situācijā uzlikt papildus izmaksas ar iegānstu, ka tiek aizsargāta vīde. Uh, Tas ir jauns formulējums, ko šeit eh, redzēju, ko Vartmans Kolskons izmantoja. Tas man tīri labi patika, um, runājot par eh, paralēlām, paralēliem ceļiem. Bet vislabāk, manuprāt, būtu to atkal izņemt ārā. Tā tad ir koridors un eh, nevar būt paralēlie koridori. Kas attiecas uz nodevas eh, kopsumu ar eh, piemaksām. Es domāju, ka eh, te ir tāds nestabils variants, kas mums ir atšķirībā no padomas nostājas. Mums vajadzētu šeit mēģināt iekļaut arī eiro 3, rēķinot uh, nodevu ar uh, piemaksu. Mums nevajadzētu pazemināt mūsu standartus, bet padomi ir paredzējuši 175%. Tas, manuprāt, varētu negatīvi ietekmēt uzņēmums un tirgus, un es domāju, ka tomēr mēs nevaram iet tālāk, kas attiec uz definīciju, ko piedāvā padome, jo šis skaitlis jau ir augsts. Uh, Tad ir vēl viens jautājums, eh, kuru es nedzirdēju pieminam kolēģu teiktajā, bet tas ir svarīgi mums kā parlamentam. Šeit ir runa par deleģētajiem tiesību aktiem. Šajā tekstā mums ir iekļauta iespēja trešo pielikumu grozīt ar deleģētiem tiesību aktiem, un te ir runa par aprēķinu metodēm. Un es domāju, ka šeit mums tiešām ir jāsaglabā parlamenta tiesības saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un šādus eh, noteikumus mēs nevaram atstāt komisijas ziņā. Tas pats attiecas arī uz direktīvas pārstrādāšanu, proti, ja mēs vēlamies pievienot vēl citas ārējās izmaksas. Šeit gribētu uh, aicināt būt piesardzīgiem, jo jau tagad ir paredzams, ka komisijas analīzes ziņojumā par eiro viņeti uh, jau būs priekšlikumi, kā varētu mainīt uh, direktīvu par ārējo izmetību individualizāciju. Un es domāju, ka tas mūs sagaida. Paldies. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms gribētu, protams, pievienoties visiem, kas uh, uzslavēja Saida darbu. Viņš jau no paša sākuma noteikti zināja, kas viņu sagaida šajās diskusijās un uh, ka šeit būs atšķirīgi viedokļi. Es tikai rakstiski varbūt zinu šo um, uh, priekšvēsturi, un tāpēc varbūt tikai nedaudz mazāk esmu uh, vīlusies šajos jautājumos nekā citi Austrijas kolēģi, kas jau vairāk ar šo jautājumu nodarbojas. Un, uh, žēl, ka mēs nevaram panākt tādu būtisku progresu. Konflikts ar padomi noteikti nav mūsu mērķis, uh, bet, protams, mums ir jāuzstāda maksimālas prasības, un tad uh, varbūt varam, lai varam vienoties par tādu kompromisu. Vides aizsardzība vai reģionu aizsardzība no vienas puses un ekonomiskās problēmas no otras puses, jo īpaši šādos apstākļos tiešām ir tiešām nesavienojamas lietas. Un tāpēc eh, man šī līdzekļu iezīmēšana šķiet īpaši svarīgs punkts jo tādējādi mēs cerams varēsim dot ieguldījumu tajā, lai infrastruktūras pasākumi un vīdes uh, sloga mazināšana tiešām notiktu. Un uh, tās problēmas, kas vismaz mūsu reģionos uh, parādās, uh, tiktu risināts. Un es gribētu vēl pieminēt, ka 0 līdz 3 klases uh, tur ir uh, jārunā arī par līdzekļu iezīmēšanu un eiro 6. Tur varētu vēl nedaudz laika ziņā pavirzīties uz priekšu un uh, varbūt to varētu panākt padomē. Tie ir svarīgākie punkti, par kuriem vajadzētu runāt. Paldies. Paldies, Raners kundze. Kumucākus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manu uzvārdu varbūt ir uh, grūtāk izrunāt nekā Simpson, bet ne jau grūtāk kā Lichtenbergers kundzes uzvārdu izrunāt. Nu labi, tātad eh, paldies referentam par līdz šim paveikto darbu. Mm, jāsaka, ka šis ir ļoti sarežģīts uzdevums, kur viņš uzņēmās. Kolēģi jau gan arī visu pateica, tāpēc pieminēšu tikai pāris punktus. Pirmkārt, uh, Es atbalstu šo te pamatīdēju, uh, ko teica De Grandes kungs, kas attiecas uz to valstu problēmām, kas atrodas uh, uh, perifēros reģionos un viņiem ir lielāks izmaksas. Otrakārt, kas attiecas uz investīcijām transporta sektorā, 18. grozījums, to es varu atbalstīt. Un treškārt, Un uh, tagad arī noslēgšu savu stāšanos, jo negribu uh, pagarināt šo diskusiju. Ir vairāki grozījumi, kā piemēram pirmais grozījums, kur ir runa par uh, uh, jūras satiksmi un uh, par paredzētajām izmaiņām. Tur mums ir jārunā skaidru valodu, un es domāju, ka šis ir punkts, kas vispār nav saistīts ar šo tematu. Kāpēc tas šeit ir paredzēts? Tāds ir mans jautājums. Tātad citi transporta veidi, jo īpaši jūras satiksme, tas šeit nav vispār jāpiemina. Thank you. Paldies. Komisijas vārdā Šmita kungs lūdzu. Jā, šodien dank. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Cienījamies parlamentu. Vispirms, eh, vispirms gribētu sirsnīgi pateikties referentam par viņa ļoti aktīvi veikto un brīnišķīgu labo darbu. Jā, patiešām šis likuma priekšlikums par ārējo izmaksu internalizāciju nav vienkārši. Gribētu arī uzsvērt no komisijas puses, mēs arī to tā uzskatām, ka pragmatiskā pieeja, ko Kadravi kungs iesaka, ir pareizs. Mēs arī uzskatām, ka Tagad ir pienācis laiks, lai principus īstenot praksē, un jo ātrāk, jo labāk, lai palēko teoriju patiešām ieviestu ielu satiksmes, ceļu satiksmes un kravas transporta jomā. Komisija ir paļāvīga, ka neraugoties uz viedokļu atšķirību, ko šodien dzirdējām, izdosies otrajā lasījumā sasniegt labu kompromisu. Mums ir maz laika, tādēļ gribu pieskarties tikai dažiem tehniskas dabas jautājumiem. Esmu uzrakstījis piecas punktus. Pirmkārt par uh, savietojamību. Šis temats ir vairāk kārt pieminēts. Gribētu apstiprināt, ka arī mēs komisijā mums arī ir bažas, kas attiecas uz aktuālo situāciju par uh, savietojumu interoperabilitāti. Mēs redzam, ka ir nepieciešams, ka gan komisija, gan arī dalību valstis intensīvi strādātu pie tā, ka uh, par to direktīva patiešām tiktu laikā ieviesta. Tādēļ no mūsu puses mēs signalizējam pilnīgu atbalstu, kas ir septītie grozījumā teikts. Protams, ka daži formulējumi var, varbūt būtu jānoslīpē, bet principā mēs piekrītam. Tieši tāpat komisija uzskata, ka tas, ko iesaka parlaments, lai sasniegtu uh, sastrēgumu variācijām šo budžetu neutralitāti. Tas ļoti pareizi. Tam visam ir noskatrojuši raksturs, tas patiešām palīdz praksē īstenot to, tas, ka kravas, uh, kravas pārvadātāji saņem pareizos signālus un neradīs no tā uh, vairāk ienākumu. Arī 5 un 15 grozījumi ir tie, ko komisija pilnībā var atbalstīt kas attiecas uz citiem soļiem, kas attiecas uz eh, citiem grozījumiem. Es domāju, ka nav nekāds nošlēpums, ka arī komisija par šo parasto izmaksu pierēķināšanu. Tas nav tikai par uh, izmaksu jautājums. Tas ir svarīgs instruments, lai mūsu uh, satiksmes sistēmu vadītu inteliģentā veidā. Tādēļ komisija uh, ir ar tādiem ļoti augstiem mērķiem savos plānos. Es esmu pārliecināts, ka ja pēc dažām nedēļām diskusija par balto grāmatu sāksies, tad arī par to būs arī uz daudziem jādēm atbildēts, kas šodien vēl nav atbildēta. Es domāju, ka arī, arī visi komentāri, kas to pieminēja, 23., 24., 26. grozījumā par to ir runāts, to arī baltās grāmatas uh, garā vajadzētu vēl pāraudzīties, vai tas būs nepieciešams. Šai ziņā mēs arī atbalstām to, ka parlaments aicina komisiju izstrādāt likuma priekšlikumu. Tas ir 25. grozījums. Es domāju, ka šeit komisijas iniciatīvas, if appropriate, tur ir tiešām ieviests. Tas ir labi. Vēl viens komentārs par eh, labojumu laika perioda eh, samazināšanu uz vienu gadu. Tas ir 17. grozījums. Tur ir runa par to, ka iespējami eh, viena gada laikā var šos papildus ieņēmumus var pārēķināt. Es domāju, ka potenciāli tas varētu radīt negatīvu blakus efektu, jo tas novestu pie tā, ka, piemēram, uh, šādas no konjunktūras atkarīgas svārstības tūlīt pat atspoguļot, tas tiktu nodos tālāk ražošanai. Un, piemēram, ja paņemam 2009. gadu, kur kopumā nodevu maksātāji transporta līdzekļi, ka tie ļoti samazinājies, tas nozīmē, ka nodeva tajā gadā būtu īstenībā jāpalielina, jo bija ārkārtīgi sarežģīta ekonomiskā situācija, un šis samazinājums no divu gadu uz vienu eh, gadu, kā 17. grozījumā ir ieteikts, tas nozīmē papildus slogu ekonomikai. Mēs komisijā uzskatām, ka kompromiss, ko 2006. gadā ļoti rūpīgi izstrādāja, tas tiešām liecina eh, par tālredzību, jo tas panāca to, ka šīs no konjunktūras at, atkarīgās svārstības tika izlīdzināts un neradīja šādu papildus slogu ekonomikai uzņēmumiem. Tātad šis grozījums, no šī grozījuma es ieteiktu attiekties. Un noslēgumā varbūt tas mazāk tehnisks punkts, bet eh, tas varbūt ir vissvarīgākais visā diskusijā, proti jautājums par šo līdzekļu iezīmēšanu. Iemākiņu. Ja komisija zina, eh, kas attiec uz finansēšanas iespējām infrastruktūru, bet arī uh, akceptants, tas ir, protams, ļoti svarīgs instruments. Protams, ka mēs redzam arī sarežģījumus, kas parādījās diskusijās. Tādēļ mēs domājam, ka pragmatiska pieeja, ko arī referents jau ieteica un pieminēja, tas ir ļoti gudri tā rīkoties. Un mums jau ir precedents ar emisiju tirniecības direktīvu, kura uh, galvenais akcents bija uz uh, caurskatāmības radīšanu. Emisiju tirniecības direktīvā tiek noteikts, ka par ieņēmumiem no uh, emisiju tirniecības ir jāsniedz ziņojums un arī par izdevumu pusi. Tādēļ mēs domājam, ka šis jau izmēģinātājs piemērs, jau praksē rāzoties piemērs, var būt tāds interesants variants arī tālākajā diskusijā likumdevējam, ja runa par to, uh, par šo earmarking uh, līdzekļu iezīmēšanu, uh, tiešām kā to varētu labi nodefinēt un pareizi. Es domāju, ka ar šo komentāru atbildē cerams uz uh, jautājumiem. Paldies par uzmanību. You, Paldies, Šmita kungs. Elka Dravī kungs, vai jūs vēlaties kaut ko vēl teikt? Jā, kā, kā Rīla Kurcēnīgi teikdot. Paldies, es pavisam īsti atbildēšu. Dažādie viedokļi ir jau zināmi un ir ļoti detalizēti tikuši izklāstiet. Es ļoti bieži dzirdēju, ka mums vajadzētu pēc iespējas vairāk sasniegt no nu, vis tā dabūtāja. Protams, ka cik vien iespējams, bet eh, ko tas nozīmē, to jau katrs dažādi interpretē. Man ir uzdevums kā referentam to visu apvienot, eh, saskaņot. Ne tikai padomē, šī bāze ir samērā maza, bet arī parlamentā, jo ir šie atšķirīgie viedokļi. Viens piemērs sastrēguma faktors, ārēģās izmaksas, kas tiek uh, pievienot sistēma. Esmu par to un pirmajā lasījumā to tā arī teicu, bet pat pirmajā lasījumā mēs uh, nedabūjam kvalificētu vairākumu šādam variantam. Tas viss ir jāņem vērā. Un uh, rezultātā tomēr jāsaka, un tas ir arī svarīgi, ka es, ja mēs runājam par augstiem mērķiem, tad to nevajadzētu novērtēt par zemu. Proti, tas, kas tagad mums ir uz gāda, mums priekšā, uh, Tā ir iespēja infrastruktūras uh, nodeva, tā ir vislielākā uh, šī daļa no nodevas. To vairāk diferencēt, vairāk variēt. Dalībvalstiem vajadzētu saņemt iespēju vairāk uh, Eh, variet un virzīt šo kravas transportu, un eh, lielākā daļā dalībvalsti šī infrastruktūra nodeva nemaz nav pilnīgi internalizēta. Tur vēl ļoti lielas rīcības iespējas, to vajadzētu izmantot tā, kā jūs to vēlaties. Un otrais svarīgais faktors - ārējās izmaksās ir eh, gaisa piesārņojums, arī tiek pierēķināts, un troksnis, to arī gribētu vēl piebilst, ne jau tikai naktī, bet ir arī dienas tarifs Tātad nav pareizi, ko tikko kā teica. Proti pastāv iespēja trokšņa noslūkojumu arī pierēķināt klāt. Tādēļ es varētu arī iedomāties, ka skaitļi par uh, tām izmaksām padomē netiks samazinātas, bet drīzāk drusku paaugstinātas. Un tā ir realitāte, tas ir jāzina. Trešais svarīgais punkts. Tātad šis nodevas palielinājums mark up, ja tas būs iespējams, ja tas izies cauri, to var kombinēt ar uh, ārējām izmaksām un infrastruktūras nodevu visvairāk uh, piesārņotājiem kravas mašīnām. Vēl svarīgi ir arī tas, ka varbūt izmantojot ieņēmumus, varbūt šis uh, līdzekļu iezīmēšana varbūt, ka var vēl vairāk iet tādā kā efektīvākas transporta sistēmas, eh, satiksmes sistēmas eh, ieviešanai. Tur vēl, protams, būs daudz darba. Pēdējais uh, punkts. Tāds ietvars vai ietvars, kas, protams, sniedz dalību valstīm daudz iespējas. Viena valsts tās iespējas izmantos, varbūt kāds cita neizmantos. Svarīgi, lai mēs ātri veidotu šādu ietvaru, lai dalību valsts to atbalstītu, lai to optimāli izmantotu, lai to visu varētu pēc iespējas paplašināt, un mēs galu galā rezultātā nonāktu pie labas sistēmas. Bet tas nebūs ļoti ātri, un tas būs īstenībā ilgāks laiks. Tālāk, Rāvīkungs, bija Kumacākus konkrēts jautājums par jūrniecības, par jūras transportu. Vai jūs varētu vēl uz to atbildēt? Jā, tas bija pirmais grozījums, tas ir vienkārši tā uzskaitījums, kas līdz šim ir noticis citos transportas veidos, runājot par ārēju izmaksu internalizāciju un kas tur ir plānots, runājot par jūras satiksmi. Te tā ir rakstīts, un to komisija arī agrāk apstiprināja, ka jūras satiksmē vidējā termiņā uh, varētu tikt ieviesta ETS sistēma. Tas šeit vienkārši tiek pateikts. Es vēl to apskatīšos, bet šī grozījuma mērķis ir sniegt tādu kā pārskatu par notikušo un plānoto. Un norādot uz to, kas būtu jādara, šeit, teiksim, ir minēts, ka ir svarīgi izveidot ietvaru visiem transporta veidiem, un tas ir uzdevums komisijai kā mājas darbs. Un pēdējais punkts priekšsādātāja kungs par laiku, par laikiem. Jūs varat iesniegt grozījums, bet šis termiņš ir īs, lai aprīlī varētu šeit transporta komitejā jau pieņemt oficiālu nostāju paralēli un saskaņojot uh, to ar ēnu referentiem. Turpināšu censties panākt kaut ko jau ar padomi, lai varam panākt vienošanos. Un, uh, protams, mēs vēlamies, lai tā būtu pēc iespējas tuvāk mūsu kopējai pozīcijai, ko pieņemsim šeit komitejā. Un tas mani, protams, noved atkal pie šī principa nepārāk daudz prasīt un kaut ko varbūt piekāpties. Mēs vēlamies panākt uh, tādu īstenojamu pozīciju, bet neesmu gatavs arī pārāk piekāpties padomēji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. mārts, balsojums komitejā būs aprīlī un balsojums plenārsēdē jūnijā. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. marts, komitejas balsojums aprīlī, plenārsēdes balsojums paredzēts jūnijā. Liels paldies! Pārē, nākamais darba kārtības punkts ir integrētā jūrniecības politika. Kumucakus kungs ir referents. Kumucakus kungs, pirms jūs sākat izteikties, gribētu atgādināt, ka ja jūs dodaties prom, lūdzu dariet to klusām. Gribētu arī atgādināt komisijai, ka visas uh, tikšanās būtu jānotur nevis šajā zālē, bet ārpusē Tāpēc lūdzu, ejiet no zāles ārā, ja jūs to darāt klusām. Georgios, just give it a, we'll give it a minute. Georgios, pagaidīsim kādu mirklīti un tad. Come on, people, move quickly, please. Tauta, lūdzu, virza, virzieties ātrāk. Should be a back entrance. Izskatās, ka tur ir kāda ieeja zāles aizmugurē. Ok, Mr. Kumutsākos. Kumutsākos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Integrēta jūrniecības politika ir jauna Eiropas politika, kas ir īpaši dinamiska. Tā balstās uz to faktu, ka efektīva politika, kas atbalsta pie jūras salu un piekrastes reģionus, um, tai ir jāpieturas pie starp nozaru pieejas, un tas ir galvenais eh, iemesls, kāpēc integrēt jūniecības politikas mērķis ir veicināt sinerģiju saskaņas ar dažādām politikām, kas ir paredzēts jūrai. Strateģiskais mērķis ir ehm, stiprināt eh, efektivitāti, kas izrietētu no noturīgas attīstības un tādējādi eh, atbalstītu visu nozari Eh, protams, eh, respektējot apkārtējo vidi un stiprinot attīstību un kohēziju reģionos. Un šeit ir runa, dāmas un kungi, par pirmo eh, finanšu regulējumu attiecībā uz integrēto jūrniecības politiku. Mēs paredzam 50 miljonus eiro trim gadiem E, periodam no 2011. līdz 2013. gadam, un galvenais mērķis ir bagātināt, padziļināt un stiprināt sagatavošanas aktivitātes, kā arī pilots projektus, kuri līdz šim brīdim ir pastāvējuši un kuri ir atbalstījuši integrētas jūrniecības politikas attīstību. Eiropas parlaments veselā rindā rezolūcija 2007, 8 un 10 gadā ir atbalstījis un turpina atbalstīt integrēto jūrniecības politiku. Bez tam Nesenā rezolūcijā parlaments arī atbalstīja finansējumu šai politikai, piešķirot 50 miljonus eiro periodam no 2011. līdz 2013. gadam. Tālāk par konkrētākiem elementiem uh, šai politikai un juridisko bāzi to ietekmē šīs politikas horizontālais raksturs. Runājot par 50 miljoniem eiro pilnīgi atklāti, domāju, ka tas ir ļoti pieticīgs naudas apjoms saistībā ar attiecībā pret politikas finansējumu. E, pat, un šeit grib norādīt, ka sarežģītā ekonomiskā situācija un budžeta restruktūrācija ar to saistāmā nedod iespēju veidot finansējumu politiku kas būtu e, pienācīga. Un tāpēc šajā projektā mēs vēlējāmies detalizētā veidā definēt dažādos vispārīgos mērķus finansējumam. Astotajā grozījumā tika aprakstīti vispārīgie mērķi, devītajā grozījumā operatīvie mērķi, lai varētu definēt finansējumu. Otrais eh, eh, elements attiecas uz eh, uzraudzību šai regulai. Pirmkārt, stiprināt izvērtēšanas ziņojumu un etapziņojumu attiecībās programmas īstenošanu. Tas būtu 26. grozījums, kas paredz izvērtējumu un izvērtējumu pa etapiem. Tāpat arī ir nozīmīgi integrēt eh, deleģēto aktu eh, procedūru saskaņā ar līgumu 290. pantu. Šeit ir 6. un 18. grozījums. Priekšsēdētāji, šī ir procedūra, kas garantē Eiropas parlamentā eh, īstenotu uzraudzību nezaudējot elastīgumu elementu sieviešot programmu. Un es gribētu pasirītrot arī to, ka mēs uzsveram, uzsveram tās priekšrocības, um, it īpaši dalībvalstīm, Eiropas Savienībai, tajā pašā laikā uh, nenovērt vērtējot pārāk zemu sadarbību ar trešajām valstīm. Un šeit es gribētu norādīt, ka jūrniecības jomā sadarbība ar trešajām valstīm var notikt tikai respektējot akī komunitēru un e, mūsu priekšā ir apvienoto nāciju konvencija par jūras tiesībām un citas starptautiskās konvencijas un līguma, kas ir jāņem vērā. Tālāk par finanšu resursiem runājot kas attiecas uz šo programmu, mēs atsaucamies uz uh, otro kategoriju, eh, kas attiecas uz uh, jūras resursu saglabāšanu. Un mēs uzskatām, ka tā atbilst budžeta komitejas atzinumam, kā arī e, zilsaimniecības komitejas atzinumam, kas arī ir piedāvājis pieturēties pie šī ceļa. Cik lielā mērā šis priekšlikums tiks paturēts savā esošā izskatā, tas nozīmē rezerves otrajai kategorijai, būs atkarīgs no debatēm, kas sāksies šobrīd. Un es domāju, arī piedāvāt turpmāk procedūrā, es, ka vajadzētu integrēt šajā jūras politikā finanšu perspektīvās 2014. 20. gadam šo jautājumu. Tāpat arī gribu pateikties citām komitejām, vidas komitejai, reģionālās attīstības komiteja, budžeta komitejai un it īpaši zivsarniecības komitejai par sadarbību, kāda mums bija, viedokļu apmaiņai, kāda mums bija, atzinumiem, kas tika sagatavoti un uh, esmu elementus no šiem atzinumiem iekļāvis savā ziņojuma projektā. Tā ir sadarbība, kas turpināsies nākotnē, un es gribētu pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mēs turpināsim mūsu sadarbību sapratnes garā. Tāpat arī es gribētu pateikties Benīni kundzei par lielisko sadarbību un pateikties kolēģiem no padomas, ar kuriem mēs varējām dalīties savās pārdomies un bažās Un visbeidzot, gribētu bilst, ka pirmais eh, finansējuma gads šai programmai jau ir sācies. Tātad eh, laiks, kas ir mūsu rīcībā, lai sagatavotu regulu, ir ļoti neliels. Un mans mērķis ir nonākt pie nu, vienošanās pirmajā lasījumā. Tāpat arī es gribētu ņemt vērā piezīmes un grozījumus, ko ir sagatavojuši ēna referenti un citi kolēģi. E, e pārāk negrozot te, šo tehnisko tīri teksta finanšu regulējumu un nepadarot to e, pār Ziemassvētku eglīti, e, kas nebūtu galīgi saistāms ar tekstā mērķiem un saturu. Es domāju, ka parlamenta kopīga pozīcija arī varētu stiprināt man pozīciju sarunās ar padomi un atbalsts no kolēģiem attiecībā uz noteikto summu 50 miljoniem, kā arī deleģētajiem aktiem, jo, manuprāt, nākotnē tas ir punkts, kas izraisīs visvairāk strīdu. Paldies! Thank you, Paldies, Komucākus kungs! Es domāju, ka pasakoties padomē, jūs neiebildīsiet, ka es jūs kā grieķim atgādināšu trojas zirga jautājumu. Gribēju to tikai pieminēt. Nākamais sociāldemokrātu grupas vārdā Milānas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka Šis ir tiešām labi paveikts darbs, par kuru gribētu vispirms pateikties referentam, ar kuru mēs ļoti bieži tikāmies un um, apmainījāmies viedokļiem, diskutējām. Šodien mēs diskutējam par integrēto jūrniecības politiku. jo īpaši par to, kāda ir bijusi pēdējo trīs gadu pieredze ar eh, šo te ierobežoto finanšu ietvaru un kā mēs varējām eh, īstenot visus šos uzdevumus ar 50 miljoniem, kas šeit ir paredzēti. Un tāpēc šodien šī diskusija ir ļoti būtiska. Bet, nu, protams, ka mums vajadzētu arī vēl papildus līdzekļus, lai šo te uh, integrēto jūrniecības politiku tās patiesajā izpratnē varētu arī īstenot. Visā visumā es atbalstu kolēģa izvēlēto virzienu. Ir atsevišķi punkti, kurus varētu vēl varbūt precizēt un labāk formulēt jo īpaši jādiskutē būtu par to, kā šo regulu varētu strukturēt. Un eh, daži arī es šeit eh, esam nedaudz vēl um, neskaidrībā. Tātad resursi tiek minēti sākumā un eh, tādējādi parlaments tiek atspiests uh, uh, dibenu plānā tiek runāts par šo jautājumu arī citās komitejās, un šeit tiešām ir pārāk maz elastība. Bet es domāju, ka pēc šīm diskusijām varētu būt tā, ka izdevumu mērķi netiks ievērot. Tas ir tas risks, par ko esmu nobežījies. Uh, Šorīt vēl runāju ar komisijas pārstāvi, tur ir dažādas tehniskas iespējas, eh, kas ir pieminēts, bet parlamenta mērķis eh, ir jāievēro eh, šī projekta ietvaros. Tātad ir runa par grozījumu, kas uh, pārņem to, kas ir pielikumā. Mums ir vajadzīga labāka definīcija otrajā un trešajā punktā, jo tur tiek definēti projekti. Tas būtu viens no variantiem. Visādi citādi šo tekstu var pieņemt, un to mēs arī diskusijās redzēsim. Arī Zīvesaimniecības komitejā jau dzirdējām, ka laika grafiks ir ļoti eh, tāds blīvs un īs, un tāpēc varbūt ar eh, referentu vajadzēs skatīties, eh, kā varētu panākt labu risinājumu. Vēl viena iespēja būtu uh, labāk definēt pilotu projektus. Tagad par 11. grozījumu piekrītu šim uzskaitījumam, jo te uh, Um, parasti tiek šis tas aizmirsts, bet uh, šeit dažādas jūras ir uzskaitītas, bet, protams, vienmēr pastāv risks, ka kaut kas uh, varētu tikt aizmirsts. Tā tad uh, Ziemeļjūra, Baltijas jūra un tā tālāk. Un tad, protams, ir runa arī par interešu grupu iesaistīšanu atbalstu šo grozījumu un pēdējā piezīme par vidusjūru. Es domāju, ka vidusjūra tiešām ir lieliska vieta, kur piemērot integrēto jūrniecības politiku, jo tur ir eh, septiņas Eiropas valstis, kā piekrasts valstis šai jūrai, un diezgan tāds nemierīgs periods ir vidusjūras reģionā, un diez vai tas tik ātri pāries, un tas noteikti arī ietekmēs uh, Vidus jūrā ir milzīgas problēmas ar vidus piesārņojumu, ar uh, transporta lietām, un uh, tā ir jūra ar vislielākā uh, kruīzu kuģu um, satiksmi. Tātad šī jūra tiešām tā ir vajadzīga integrētā jūrniecības politika ar tādu spēcīgu piesaisti piesaistot arī uh, ārpus Eiropas Savienības valstis. Un varbūt tas pats attiecas arī uz uh, Baltijas jūras reģionu. Kā jau teicu, varbūt, ka šeit vajadzētu labāk definēt pilotu projektus, labāku formulējumu izvēlēties otrajā un trešajā pantā, un tad uh, varētu paraudzīties, kā to visu labāk uh, izveidot. Termiņi ir īsi, kā jau teicu, bet tas arī viss. Paldies! Paldies. Maisners kundze Aldvārdā lūdzu. Vielen dank. Paldies. Tas ir temats, kas man tuvu sirdī, to visi jau zina. Tādēļ es uzskatu, ka žēl, ka tik daudz reiz gājuši prom pēc Eirovienietas diskusijas, bet varbūt tas ir saistīts arī ar to, ka varbūt ir nav tik daudz nauda iesaistīta un integrētā jūras politika nemaz nav tik pazīstama. To visu var tikai un vienīgi uzlabot, gribētu to teikt sākumā. Viens cita uh, piezīme, man pašai būs to jāiet prom, tad es tā kā pretrunā pat ar sevi, jo man šodien paralēli jāstrādā. Un es pēc tam eh, labprāt uzzināšu, ko citi teica, bet kādreiz tā sanāk. Tagad par ziņojumu. Es jau teicu, ka no man viedokļa raugoties Tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Ir par 50 miljoniem eiro, vai nu tikai, vai par veseliem 50 miljoniem eiro, kas e, Eiropas darību valstu interesēs tiks izmantoti integrētā jūras politikā. Sākumā gribētu teikt, ir tādas baumas, kamēr šī ziņojums tika sastādīts, ka šie 50 miljoni, varbūt tad da, da, daži dalību valsti to ir apšaubījuši, ka vajadzētu mazāk tās teikušas. Es uh, vēlreiz pārliecinu, ka tas tā nesot tomēr, ka 50 miljoni tiešām paliks, jo nekad nevar būt īsti pārliecināts. Jūs zināt, ka trīs priekšlikumi var neko nedot šai jomai, vai arī drusciņi, tos 50 miljonus, vai arī ļoti daudz, kas nebija iespējams, ko mēs labprāt būtu gribējuši. Mums tagad jāparaugās, ka mēs šo naudu pēc iespējas vairāk efektīvāk izmantot. Es zinu, ka budžeta komitejā tur ir arī atzinums jau pabeigts, un es domāju, ka šodien, laikam, bija balsojums tur. Tur ir tā, ka noteiktas pozīcijas, 33 miljoni tādā vispārīgai ir jūras politika, bet tas man nav tā specifiski izvērts, tas, protams, atstāja daudz iespējas, bet vienlaikus komisija ir arī jau tad daudzas priekšlikumus ir izteikusi par uh, ziņojumu pašu, tas ir labs. Galvenokārt tādēļ, ka Kumucekus kungs ar kuru es jau labi sastrādāju arī par manu ziņojumu, nu, to ir tā visu specificējis un patreiz to operacionālā līmenī. Viņš ļoti daudz konkretizējies un ļoti daudz arī šeit paraudzījies, lai būtu arī konkrēti eh, darbības uzaicinājumi. Tas viss ir daudz aktīvāks, tas man ļoti patīk. Viņš ir arī uzskaitījis cik precīzi ir eh, jārīkojas, un mēs pilnīgi esam šeit eh, vienā nostājā. Dažas lietas, ko es gribētu tomēr pateikt, kas attiecas uz saviem grozījumiem. Pirmkārt, ceturtais grozījums. Varbūt tas ir arī jautājums par tūkojumu. Pēkšņi izlidojušas ārā interešu grupas, tur vairs nav. Interesā, labi būtu, ja visi interesanti būtu iesaistīti dažādos līmeņos, un arī šeit viņus vajadzētu pieminēt, bet varbūt tas ir vienkārši tūkošanas kļūda. Es zinu, ka vienkārši tās ielavās kādreiz. Tieši tāpat arī astotajā grozījumā pēkšņi tur piekrastes vairs nav jūras un piekrastu apvidumu, tur tikai jūras uh, eh, reģionu. Protams, tur arī piekraste ir uh, jāmin. Pēdējais 28. grozījums, tas ir svarīgs jauninājums. Tur ir runa par jauninājumu, ka tiek pateikts, ka nebūs šāda atbalsta komiteja, bet šajā gadījumā būs deleģētais akts mēs vairāk līdz ar to tiksim iesaistīti, tā ir laba ideja, un šeit ir arī par uh, pilnvarojumu atsaukumu, pārnesumu. Es nezinu, vai mēs neiespēsim šeit paši savos vārdos. Ja padome kaut ko atsauc, ko ir pieņems kā pasākums, ko mēs kā Eiropas parlaments gan vēlamies, tādēļ tā raugoties, tas īstenībā būs pret mūsu interesēm. Par to vajadzētu vēl parunāt, kādā veidā tas praksē patiešām izskatīsies. Citāds uzskatu, ka ir labi, ka. Kā referents visos punktos ir mēģinājis eh, parlamentu kompetenci ņemt vērā tādā ļoti praktiskā formā. Pēdējais par vidusjūru. Tika jau teikts, arī Milāna kungs, ka vidusjūra īstenībā ir ļoti labi piemērota, lai integrēto jūras politiku tiešām īstenot, jo tā ir ļoti liela valsts un ļoti daudzas eh, eh, kaimiņu valstis nav Eiropas Savienības valsts, tur ir liels piesārņojums. Jā, tas tā ir. Komisākos kungs to visu šeit ir pieminēs, bet man šķiet, ka svarīgi, ka, ka tie līdzekļi, kas mums ir, lai tie tiktu taisnīgi sadalīti Eiropā. Noteikti vidusjūrā būtu daudzi projekti, pilotu projekti, kur varētu teikt, jā, tie 50 miljoni, tos jau ļoti ātri mēs varam tos vien paši iztērēt. Par to, apkārt, gribētu padiskutēt turmākajā procedūrā. Tā nedrīkstētu notikt. Ir jābūt tā, ja mēs gribam, lai mūs tiešām atbalstītu visur, katram ir jābūt tādai sajūtai, ka man, manai dalībvalstī arī tas ir devis kaut kādu labumu. Tas ir pēdējais un priecājos par uh, nākamajām sarunām par šo jautājumu. Paldies, to es nemaz neizdaru, nepatiesībā paldies manam viņam kolēģim, kumu Cēkus kungam par ziņojumu. Man, diemžēl, tur ir pus pašai jāiet prom. Atvainojos par to. Okay, thank you, Mr. Taylor, for the Greens. Uh, thank you, um, Chair. Tails kungs no zaļajiem. Jā. Yeah. Arī man ir drīzumā jādodas prom pēc šīs uzstāšanās, bet es iesākumā gribētu uh, sācīt, ka bez tākos kungam, ka zaļie atbalstīs 50 miljonus eiro uh, tuvākajos divos gados grozījums parāda to, ka šī nauda tiks izmantota politikai pārvaldībai, uzraudzībai un noturīgumam. Un tas ir apsveicam kā pirmais solis. Skatot ziņojumu kopumā, es Jā, pamanīja, ka apvienotās karalists valdības apsveic šos elementus, balstoties uz tā saucamās pievienotās vērtības bāzes, vēlas pievienot vērtību no IMP. Un it īpaši tiek vērtēti um, eh, starp sektoru vēstījumi, starp nozaru vēstījumi šajā jomā. Un es domāju, ka mums ir jādomā par klimatu pārmaiņām un enerģijas politiku šeit. Tas ir kaut kāds, ko mūsu grupa, kur esmu mēģina referents šī dosie sakarā, uzskata, ka tas sniedz iespēju noteikt un veikt ambiciozus eh, virzības klimata pārmaiņu jomā. Mums bija iepriekšējais debats par eiro viņeti, un komisija atzina nepieciešamību pēc CO2 samazinājuma visās transporta jomās, un šī iemesla pēc mēs nāksim klajā ar vairākiem grozījumiem, viens no kuriem E, paredz ietvērt e, jūras e, transportu izmešu tirzniecības schēmā. Tālāk par klimatu pārmaiņām un vispārīgiem piesārņojumu jautājumiem. Mēs nāksim klāt ar grozījumiem par tīrākiem kuģiem, tīrākiem dzinējiem, tīrākiem degvielām. Kā arī daži mēģinājumi ir risināt melnā oglekļa problēmas. Es gribētu atgādināt uh, esošās direktīvas par ostu valsts kontroli, par eh, satiksmes uzraudzību un nelaimes gadījumu iz, eh, izmeklēšanu. Ir ļoti daudz jādara pārskatot šo jautājumu, ko es zinu. Ir, tas ir iekļauts Maisners nesarajā ziņojumā pār offshore naftas eh, ražošanu Un mēs apzināmies, kādus notikumus daba var izraicīt. Eh, mēs redzam, kas notiek Japānā, mēs atceramies Meksikas līča notik eh, notikumus, un mums ir jāizdara secinājumi no šīm kļūdām. Tāpat arī mums ir jādomā par bīstamo kravu pārvadāšanu, it īpaši e, jūtīgos apgabalos, kā arī piekrastes kuģošanā iespējams. E, mēs varētu tādā veidā samazināt auto pārvadāto kravu apjomus. Bet es domāju, ka mums ir jādomā vēlreiz par to, kā mēs varam attīstīt šo ziņu, un gribu vēlreiz pateikties referentam un līdz šim pa, par, par līdz šim paveikto darbu. Paldies! Uh, eh, Vandālēm kungs nākošais. Priekšēdētāji, paldies referentam sirsnīgi par eh, sastādīto ziņojumu Manuprāt, tas ir labs. Es biju par 17. grozījumu. Man tas patīk, jo tur ļoti skaidri norādīts uz to, kā šī programma uzsāksies tad, kad būs skaidrs, ka citas Eiropas Savienības finansējuma līdzekļi nebūs uh, pieejama. Tas ir tāda pieeja, kas mums ļoti patīk. Man ļoti patīk. Kolēģis Mirāna šo punktu jau pieminēja. Tur uh, bija runa par līdzekļu sadalījumu vidusjūras uh, pie jūdzvaras esošajiem valstiem. Mums vajadzētu uzmanīties, lai mūsu formulēšana neiet tik tālu, ka mēs jau tagad norādītu, uz kuriem tad plūdīs nauda. Es uh, šeit īpaši norādu uz septīto grozījumu, jo tur jau gandrīz vai par daudz tekstā skaidri pateikts, uz kurien šī nauda tiks novirzīta. Uh, Nu, kolēģis Melāna arī to teica. Es domāju, vajadzētu vispārīgāk tomēr formulēt, kā tas ir grozījuma priekšlikumā, eh, regulas priekšlikumā. Eh, es domāju, ka šo aspektu mums, pie tā mums vajadzētu vairāk pietuvināties. Ir ļoti daudz labi elementi grozījumos, gribētu sirsnīgi par to pateikties, bet, eh, kad mēs strādājam pie mana ziņojuma, mēs runājam par tā saucamajām zaļajām zaļajām ostām mēs eh, vēlamies ilgspējīgu eh, arī attiecībā uz ostām vai ostās. Mēs vēlamies eh, kuģu piesārņojumu, ko te izraisa ostās, no tā izvairīties. Šajā punktā es noteikti vēl sagatavošu pats arī grozījumu un iesniegšu to, bet citādi gribētu teikt, ka principā atbalstu to, ko jūs tikko teicāt, referentkungs priekšēdētāji. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu mm, padomāt par troļas zirgu, kad mēs domāsim par padomi. Bet ir bijuši vēl ļoti daudz uh, bēgļi, kas ir atstājuši troļu. Un uh, viņi atstājuši ļoti daudz kā laba. Tā kā tas nāca par labu Romai. Bet no nu, kaut kā slikta var iznāk kaut kas labs beigās. Paldies, Vandālēna kungs. Mums, man liekas, būs vairāk jāpalasa par uh, trojas kariem un Atēnām. Rikē kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu apsveikt eh, Jorgos par paveikto darbu. Un kā referents atzinumam no budžeta komitejas es gribētu sniegt eh, dažus precizējumus. Pirmkārt, balsojums budžeta komitejā notiks tikai rīt. Šis teksts vēl nav nobalsots. Un budžeta komitejā eh, mēs pieturējāmies pie budžeta aspektiem, eh, neskatot jautājumu pēc būtības, kas, protams, tika atstāts eh, šai komitejai, komiteja pēc būtības atbildīgajai. Tālāk, pirmais elements - 50 miljonu eiro, kas ir komisijas piedāvātā summa, un, manuprāt, budžeta komiteja to pieņems. nodroš, aicinot nodrošināt labāku e, šīs summas izmantošanu. Un budžeta komitejā pirmkārt tika pasvītrots tas, ka šīs politikas finansējums nedrīkst penalizēt citas politikas. Uh, Un mēs savos grozījumos piedāvājam, lai šie 50 miljoni tiktu ņemti no otrās sadaļas pieejamās rezerves, lai tie netiktu ņemti no citurienes. Tas ir svarīgs temats un daudziem rada bāžas. Otrkārt, izmantot darba programmas pieņemšanu e, e, par finansējumu līdz finansējuma līdze, e, līmeņiem iekļaut šo jautājumu pamattekstā nav iespējams. Es eh, to norādīju savā ziņojumā un pēc tam apspriedu ar uh, eh, jūri komiteju. Visbeidzot, mēs svītrosim, jo mēs šo pielikumu nevaram iekļaut tekstā, tāpēc komisija ar to bija pielikum, piel, eh, sagatavojas pielikumā. Citādi tas nebija iespējams. Uh, Tāpat arī mēs eh, piedāvājam noteikti budžeta līnijas, kas arī nav iespējams, jo šīs eh, kategorijas tiek noteiktas budžeta balsojuma laikā, un šādos apstākļos mēs nevaram iepriekšējā ziņojumā, vai tas būtu ziņojums pēc būtības vai budžeta komitejas eh, ziņojums. Tālāk, budžeta kategoriju Uh, uh, piemērošana neietekmē attiecīgo komiteju, jo jā, budžeta kategorija attiecas uz uh, uh, zvejsaimniecību, tas nekādā veidā neietekmē transporta komiteju. Tātad tās nav uh, debates pēc būtības. Un vēl divi jautājumi, kas ir ļoti svarīgi. Tas ir politikas vidusposma novērtēšana, ko veic komisija un parlaments. Un tālāk ir problēma, kas ir jānorāda finansējuma ilglaicīgums pēc 2013. gadā. Bet, nu, ko, budžeta komiteja balsos rīt, un es domāju, ka būs liels atbalsts ziņojumam. Es domāju, ka ziņojums ar grozījumiem tiks pievienots eh, Jorgos eh, ziņojumam pēc būtības. Thank you, Dominic. Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze, lūdzu. Yes, thank you. Paldies priekšsēdētāju un paldies referentam. Es domāju, ka visā visumā mēs, tātad es atbalstu šos galvenos mērķus, kas ir pausti šajā ziņojumā, bet ir pāris jautājumu, kas man ir jāuzdod. Un droši vien jāuzdod komisijai un gribu arī paust piesardzību, jo ir svarīgi, lai darbs šīs eh, jūrniecības politijas ietvaros nāktu par labu un lai mēs varētu atļauties tagadējā ekonomikas situācijā. Runājot par uh, atsaucēm uz finansējumu, kuras ir grozītas un 50 miljoniem, ko piedāvāja komisija, es domāju, ka jebkurā gadījumā Tas būtu jāņem no pastāvošā budžeta, un varbūt komisija, vismaz man tas palīdzētu, varētu paskaidrot, no kurienes nāk šie 50 miljoni. Un papildus tam šī nauda tiks izmantota programmam un projektiem, un es domāju, ka ir noteikti jādiskutē par to, kā tas tiks darīts un kontrolēts un novērots, un to jau kolēģi komitejā šobrīd pieminēja. Runājot par 4. un 8. Uh, grozījumu par 6. atsauci un 2. Uh, pāntu, un runājot par vārdu implementation, ieviešana, lietošana tas varētu vājināt subsidiaritātes principu, varbūt komisija to varētu paskaidrot, kā tas te ir domāts. Par 12. grozījumu, kas ir trešais pants, Tad eh, man uh, ir jautājums par pārrobežu, šī vārda lietojumu par pārrobežu um, uzraudzības aktivitātēm un veicināt pārrobežu telpisko plānojumu jūras reģionā. Tātad eh, šis te pārrobežu vārds varētu arī uh, vājināt subsidiarāts principu. Te ir ļoti daudz labas lietas priekšsādātāja kungs, bet kā jau teicu, uh, Referents arī to teica, ka mums ir jāturpina izdarīt spiediens un censties panākt vienošanos pirmajā lasīmā, bet uh, vajadzētu arī atgādināt pašiem sev, ka jāņem vērā arī mūsu pienākumu starptautisko noliegumu ietvaros, kas ir dalību valstīm un ir ļoti svarīgi šeit visu izdarīt pareizi. Vēlreiz paldies referentam un gaidu komisijas skaidrojums. Paldies! Mr. Kuhn. Paldies, Kunis kungs. Danke, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Jorgos Komocākos. Jā, tieši tā. Vakar tika minēta Tātad pavisam nesen tika minēta dalība, jo Um, varbūt ir arī šeit deputāti no valstīm, kuriem nav jūras robežas, piemēram, Austrijas kolēģi, un tik un tā viņi ir ieinteresēti tajā, lai būtu kopīgi integrēta jūras politika, jo tas, protams, ir uh, saistīts ar iekšējo tirgu, kas ir kopējs mums visiem. Visas ostas. Uh, par kurām mēs šeit transporta komitejā esam daudz runājuši, arī spēlē izšķirīgi svarīgu lomu. Transeiropas tīkli šeit spēlē būtisku lomu. Un man šķiet svarīgi, lai šī stratēģija balstītos uz to, kas šobrīd reģionāli šajos eh, atsevišķos makro reģionos, kurus jau pie, pieminēja Milāna kungs, eh, ka ir šīs aktivitātes, ka tie tiek sasaistīti savstarpēji. Baltijas jūras stratēģija, Atlantijas okeāns, um, Ziemeļjūra, Vidusjūra, Melnā jūra. Protams, tur notiek aktivitātes, kas ir um, zem šī te jumta um, vienotās jūrniecības politikas jāīsteno. Un šeit ir jārunā par jūras eh, telpiskās plānošanas eh, programmu, un tā ir viena no lielajām daļām šajā te integrētajā jūrniecības politikā, kas ir definēta. Un man jautājums komisijai, kā tad, kad mēs ar šiem pieticīgiem līdzekļiem, 50 miljoniem eiro, kas mums ir, kā šī stratēģija tiešām kopā ar dalību valstīm tiks īstenota? Kāda ir jūsu pieredze? kad, eh, ja tiek izveidots darba grupas attiecībā uz vidusjūru eh, no šīm dalībvalstīm, kas saskaņā ar eh, ietver direktīvām šo te stratēģiju skatīs un domās par to, kā vairāk izmantot mūsu resursus. Tur, protams, kuģniecība, kuģu drošība, izklaides kuģi, transporta kuģis, zivsaimniecība, dabas aizsardzība, tie visi ir svarīgi faktori šeit. Uh, un resursu aizsardzības programma un uh, atjaunīgās enerģijas ar uh, enerģijas ražošanas iekārtām jūrā un tā tālāk. Un, kad mēs runājam par vienoto tirgu, tad mums ir arī jāraugās, lai būtu vienādi standarti. Piemēram, uh, izplūdes gāžu jomā, kuģniecībā vai šajās zaļajās ostās, kas tika minētas. Uh, un ir arī jāiesaista uh, Krievija, Dienvidāfrika, uh, es runāju, Ziemeļāfrikas valsts un citas valsts, kas nav ES valstis, un uh, par šiem praktiskajiem soļiem labklāt uzklausīt komisijas skaidrojumu. Paldies, un tagad Danelis Kungs, lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βεβαίω. Jā, paldies, priekšēdētāji. Protams, ka tas ir uh, sarežģīts ekonomiskais situācija. 50 miljonu eiro uz diviem gadiem tas tomēr ir ārkārtīgi maz. Ir tiepaši salīdzinājumā ar tiem mērķiem, ko gribam izpildīt, arī ļoti maz šādai Eiropas politikai. Mēs visi droši vien domājam, ka integrētā jūras politika ir jāstiprina un jāveicina. Tādēļ mums integrēto jūras politiku ir jāiekļauj finanšu plānā 2013-2020. Mums nekas cits neatliks. Šīs normas, kā kontrolēt finansējumu, kā novērtēt, tas man patīk labi, jo šie minimāli līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, vismaz tiks kontrolēti. Protams, arī parlamentam ir jāvar piedalīties Tur pastāv noteiktas elastīkums, un es nezinu, vai deleģētie tiesība akti patiešām ir pareizā iespēja. Bet varbūt to vajadzētu vēl pārbaudīt. Šķiet, ka tas ir līdzeklis, kas ir izvēlēts. Eiropas Savienības attiecības ar trešajām valstīm. Protams, tām ir jābalstās uz uh, kopienas eh, likuma aktiem un starptautiskajiem likumiem jūras tiesību jomā. Protams, tas ir arī pamats likumu piemērošanai jūrniecības jautājumos. Mēs jau pusi no laika esam zaudējuši. No šiem diviem gadiem mums ir jāspiež uz pedāļa un eh, jāstrādā ātri, bet tomēr mēs nedrīkstam uh, šeit neņemt vērā būtiskus jautājumus, jo pastāv arī, vēl arī neatbildēti jautājumi integrētajā jūrniecības politikā. Uģes kungs. Paldies, priekšādātāji. Es um, gribu teikt paldies uh, referentam, ēnu referentiem par darbu, ko viņi šeit ir iegūtījuši. Es domāju, ka tas ir būtisks solis jautājumā, kurā mēs jau pagājušos mēnešos esam par šo jautājumu domājuši un pie tā strādājuši. Tas arī parādās, ka visi ir vienoti par to, cik svarīga un nozīmīga šāda politika. Tas ir jauns instruments, un es domāju, ka mums vajadzētu jau tagad šeit kaut ko konkrēti pārdomāt. Es esmu par šo pieeju, kuru iesaka referents, jo viņš saka, ka viņš to visu grib pirmajā lasījumā jau vēlas eh, noslēgt. Tādēļ mums ir jādara viss, lai to arī varētu izdarīt. Varbūt nevajadzētu šeit rīkoties egoistiski, vajadzētu attiekties no noteiktām lietām, kuras mēs labprāt būtu tur redzējuši, bet mums īstenībā vajadzētu padomāt uh, tādā dimensijā, kā veidot tādu jūras politiku, kas stiprinātu atsevišķas valstis, un tad vajadzētu sagatavot šo jauno ceļu ar vairāk resursiem, ar jaunām rezervēm, un arī pamatoties uz pieredzi, kura mēs šajā pirmajā laika periodā gūsim. Viena no prioritātēm, uz kuru mēs vēlamies novē, norādīt, vai kuru mēs vēlamies aizsargāt uh, komisijas darba programmā, ir uh, piemērošanas, resursu piemērošanas izmantošanas pārbaude, kas ir mūsu rīcība. Pirms došu vārdu komisijai Benīnī kundzei, bet gribētu atgādināt, ka um, nevajag runāt tikai par vienu jūras reģionu. Šī ir integrēta jūrniecības politika visai Eiropas Savienībai. Un tas iekļauj arī ķeltu jūru, jeb īru jūru. Uh, Eh, kas ir varbūt neliela, bet eh, mums ir jārunā par visu kopā. To vajadzētu paturēt prātā. Benīnī kundze no komisijas, lūdzu. Thank you, Chairman. Um, first of all, ma- Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu pateikties komitejai pa, un referentam par paveikto integrētajā jūrniecības politikā. It īpaši apsveic referentu par to, ka. Uh, Viņš ir sadarbojies ar deputātiem no citām komitejām. Un, ja mēs vēlamies eh, turpināt strādāt pie integrētas eh, jūrniecības politikas, kur ir pavisam jauna, kur tikai trīs gadus veca, eh, tad mums ir šobrīd vēl viena iespēja strādāt būvējot uz sasniegtām. Viens punkts, kur es gribētu norādīt, ir tas, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka jūrniecības politikas mērķis ir e, nenomainīt e, e nozaru politiku, tas nebūs, e, vai arī e, nedubultot fondus, vai tiek izmantot šai e, politikai nenomainīto ar zvejniecības politiku, bet mūsu galvenais eh, uzdevums ir eh, veidot eh, tiltus starp to un citu politiku, lai pastāvētu apzināšanās, ka ietekmei, kāda šiem politikam ir uz vidi, ir tāda pati, un galvenais mērķis ir veicināt ilglaicīgu jūras E, e, jūras lomu visās aktivitātēs. Un, lai atbildētu uz pāris konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdotu komitejai, vienu uzdeva Fosters kundze 7. grozījuma sakarā, vai vārds ieviešana neapstrīd subsidiartātes principu un vai ieviešana attiec tikai uz dalībvalstīm un reģioniem. Gan jā, gan nē. Protams, ieviešana attiec uz dalībvalstīm un reģioniem, bet ļoti bieži mums ir uh, jābūt darbībai kopienas līmenī, lai varētu nodrošināt to, ka tā ir efektīva. Nosaukšu piemēru. Ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka dāti par jūras statusu tiek uzkrāti um, savietojamā veidā un tie var tikt novēroti Nacionālajos pētniecības institūtos, tad mums ir jādara darbs Eiropas līmenī, lai varētu nodrošināt to, ka šie dati ir savietojami. Tas pats attiecas arī uz e, uzraudzības e, E, darbu. Ir jābūt zināmam Eiropas Savienības līmenim, lai varētu nodrošināt to, ka šie dati vislabāk tiek izmantoti e, e, starp nozarēm. Tādējādi. Tomēr galvenā nasta ieviešanas darbā piekrīt dalībvalstīm un subsidiartās principu mēs piemērojam visās savās darbībās. Uh, Eh, Kūnas kungs, eh, ja es pareizi sapratu, uzdev ļoti būtiski jautājumu par to, kā mēs nodrošinām eh, stratēģijas, kuras mēs at, attīstām un kas tiek ieviestas dalību valstīs. Manuprāt, tas ir darbs, kas nekad nebeidzas. Mēs vispirms uzklausām dalību valsts un reģionus, kas um, atrodas pie jūru basēniem tālāk. Mēs uh, izveidojam to, ko uzskatām par piemērotu darbību kopumu un turpinām dialogu ar eh, dalībvalstīm jūrniecības politikas sakarā un tālāk eh, attiecīgajā um, padomas darba grupā mēs turpinam strādām un viena no priekšrocībām integrētā jūrniecības politikā ir tāda, ka jūras basēna stratēģija var tikt attīstīta un ka mēs esam spējīgi piešķirt eh, turpinājumu teritoriālai saiknei ar dalībvalsti. Tas eh, tā nav tikai teritoriāla un reģionāla politika par konkrētām darbībām, kas ir aizmirstas, bet E, tā ir ilgāka termiņa mērķi, pie kuriem mēs varam atgriezties un to pārskatīt. Es domāju, ka tas ir līdzeklis mūsu rokās. Šī politika ir jauna, bet es domāju, ka tā sev varēs apliecināt tuvākajos gados. Paldies! E, paldies, Kamucākos kungs! Vai jūs vēlaties ko piebilstam? Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties visiem deputātiem, kur uzstājās konstruktīvā garā ar domām un novērojumiem, kurus es ņemšu vērā, un es gribētu tagad rieģiet uz divām bažām, ko es dzirdēju. Pirmkārt, par trojas zirgu priekšsēdētāju visa savu kontaktu gaitā ar padomi. Man ir tāds iespējas, ka trojas zirgs biju es. E, e, ja, ja jūs Eh, tiekat uztverts kā trojas zirgs. Tas ir lieliski, vienkārši saprotiet, ka padome dažkārt uzņemas eh, trojas zirga lomu un nevis otrādi. Es biju ar šo lomu, nevis otrādi. Tālāk runājot par kolēģu dalību. Maisners kundze nav klāt, bet es gribētu viņu nomirināt šeit, jo nākamā projekta laikā es iekļaušu domu par pilotu projektu eiro viņetei uz jūras, lai varētu to integrēt šajā integrētajā jūras politikā. Bet lai pāriet pie nopietnām lietām tagad. Es eh, domāju, Macakoš kungs, jūs to, eh, to skaidrot ar Hortmārs Kols kundzi. Uh, regula, ko mēs apspriežam šodien, nu, nav politisks ietvars. Šeit ir runa par finanšu regulējumu, tas ir samērā tehnisks regulējums, un nevajadzētu to šeit skatīt kā politisku tekstu. Es eh, atkārtoju to vēlreiz Eh, citādi es būtu gājis tālāk par teksta mērķi, bet vēlos skaidri norādīt, ka ar šo integrēto jūras politiku mēs neveidojam piekrastes, kuras jau pastāv. Mēs mēģinam izveidot tiltus eh, virzienā uz citām politikām. Milāna kungam vēlos sacīt, kā arī es esmu ļoti nobažījies par to, vai mēs varētu šīs darbības padarīt specifiskākas un noteikt finansējumu ikvienai no akcijām tā, un organizēt padziļinātas debates. Rikē kungs sacīja, ka tas eh, ir eh, visai sarežģīts jautājums, tāpēc es šo domu arī tekstā neiekļāvu. Dimensijas starp ļoti vispārīgo un ļoti konkrēto aspektu arī ir ņemta vērā, un to es mēģināju tekstā iekļaut. Runājot par vidusjūru, Vidusjūra ir ļoti svarīgs reģions. Jūs nevarat sagaidīt uh, citu reakciju no Grieķa, bet nevajadzētu tomēr ignorēt citus jūras reģionus, kuri savām dalībvalstīm ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas pasvītro faktu, ka šis 50 miljonu apjoms ir ļoti neliels Par Meisners kundzes bažām 28. grozījuma sakarā vēlos teikt, ka šeit ir e, formāls, formāla norāde attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Tālāk Teilor kungam par ITS, kā jau es atsīšu, šeit nav runa par politisku tekstu, bet par e, tehnisku tekstu. Mēs nevaram ņemt vērā visus elementus. Un es mēģinu ņemt eh, vērā visus jūtīgos aspektus, gan attiecībā pret vīdi, gan eh, pret ilglaicīgu attīstību. Tomēr es domāju, ka mums nevajadzētu šeit ieklīst, ieslīgt detaļās attiecībā uz citām nozarēm, uz, kurus, uz kurām attiektos citi teksti un kas skatītu konkrēts jautājums kā CO2 vai ETS sistēmas. Tālāk 17. grozījums Vandālēnu kunga paustās bažas Arī es mēģināju um, norādīt to, ko es sacīju politika, lai darbi nepārklātos ar citu, uh, citiem, citur veiktiem. Tāpat zaļie iesniegs savus grozījumus, kā jau uh, tas tika sacīts, es negrasos tos noraidīt. Uh, Es gribu pateikties visiem Rīkai kungam, kurš pieminēja ļoti sarežģīto budžeta jautājumu, un padomē ir iespējams, ka dalībvalstis vēlas eh, domāt par eh, fondu pārdalīšanu, taču tomēr vajadzētu to ļoti rūpīgi pārdomāt. Gribu pateikties arī Fosters kundzei un Pūnas kungam. Paldies! Paldies! Grozījuma iestiekšanas termiņš ir 17. mārts, balsojums transporta komitejā. Eh, aprīlī un plenārsēdē jūnijā. Grozījuma iesniegšanas termiņš 17. marts. Paldies! Eh, Komutsākos kungs un pārējām tālāk pie atzinuma par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadratzīko tipu apstiprinājumu, kur eh, eksperts mums ir Zīles kungs. Lūdzu, Zīles kungs, jūs atzinums. Uh, of... Jā, paldies priekšsēdētāji. Gatavojoties šim ziņojumam, Zilkungs, eh, vienu mirklīti. Kolēģi, kolēģi, kolēģi. kolēģi. Please. Lūdzu. Paldies. Lūdzu, Zilskungs. Tā kā mēs vienmēr lietojam angļu valodu, gatavojoties šim ziņojumam un arī tikšanās reizēs ar interešu grupās, uh, tāpēc es e, neesmu pārliecināts, ka varētu visus šos sarežģītos jautājumus izskaidrot savā dzimtajā valodā. Komisijas priekšlikums skata e, L kategorijas transporta līdzekļus, un šajā kategorijā ietilpst arī uh, transporta līdzekļi, kas ir elektriskie velospēdi, mopēdi, divi un trīs riteņu motocikli, kvadracikli un slēgtās virsbūs kvadracikli. Un šī priekšlikuma mērķis bija vienkāršot tagadējo juridisko ietvaru, uh, izveidot eh, jaunas eh, tehniskās administratīvās prasības, samazināt emisiju līmeni un veicināt drošības aspekts un tirgus uzraudzību. Un es domāju, ka mūsu komitejas svarīgākais jautājums, manuprāt, ir drošības aspekti kā transporta komitejai, jo mēs esam eh, tātad tikai atzinumu gatavojuši komiteju, IMCO ir atbildīgā komiteja. Un ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, uh, proti cik eh, mopēdu un motociklu mm, šo, lietotāji tiešām iet bojā uz ceļiem. Tie ir 6000 motociklu vadītāju, kas iet bojā gada laikā Eiropā, un ja mēs rēķinām to Uh, dziļāk analizējot šo situāciju, tad mēs varam teikt, ka 16% no visiem uh, bojā gājušajiem uz ceļiem ir uh, šo uh, transporta līdzekļu vadītāji, un tas nozīmē, ka tikai 2% no vadītājiem ir šie uh, transporta līdzekļu vadītāji, un tāpēc šī ir li liela riska grupa. Mēs gribētu ieviest ABS sistēmas un uh, Tas nenozīmē, ka tā būtu tāda uh, visprogresīvākā bremžu sistēma. Mēs gribētu uh, šajā priekšlikumā iet nedaudz tālāk nekā gāja komisija. Mēs saprotam, cik sarežģīts bija sarunas starp komisiju un nozars pārstāvjiem šajā jomā, bet es domāju, ka transporta komitejā Mums vajadzētu piedāvāt šādus ambiciozus uh, jautājumus, un tie ir saistīti ar motociklu kategoriju L3A, 3E1 kategoriju. Tātad L3E A1, kas nozīmē, tie ir uh, 125 uh, kubikcentimetru un mazāk motocikli motortilpumu. Un eh, vajadzētu arī eh, ātrumu ierobežojums un prasīt šīm kategorijām šais pretbloķēšanas eh, bremzēšanas sistēmas obligāti. Es izvēlējos 80 km stundā šādiem transporta līdzekļiem. Ja šis motocikls brauc ātrāk par 80 km stundā, tad ir jāparedz obligātā šī uh, ABS bremžu sistēma. Mums ir dati un eh, daži no šiem motocikliem var braukt līdz pat 110 km stundā, un mēs gribētu nošķirt šos te eh, mazos, mm, šos te motociklus, kas ir eh, tā kā īsiem attālumiem un nošķirt tos no tiem, kas brauc lielākā ātrumā, kas tieši ir pie vainas šajos uh, bojā gājušo datos ir netik daudz šīs te jauda, bet ātrums. Un, ja mēs runājam par ABS bremžu sistēmu, cik tas maksātu iekļaut šajos motociklos, to, kas nav pārāk dārgi, mēs uzrunājām, ka šī cena varētu būt 100 līdz 200 eiro piegādātāja cenā. Tas nozīmē, ka ražotājiem uh, tas būtu 200 līdz 400 eiro. Bet ja mēs raugāmies, kas notiek no izmaksu viedokļa, ja šis eh, motocikls tiek lietots desmit gadus, tad 400 eh, eiro uz desmit gadiem ir 40 eiro gadā, un ja mēs aprēķinām, kā pieaug gada laikā benzīna cenas, tad tas ir tikpat daudz, tie ir varbūt arī 40 eh, eiro gadā. Tātad šis izmaksu arguments, manuprāt, nav pietiekams. Otrs grozījums ir uh, visur gājēju transporta līdzekļu iekļaušana šīs regulas aptvērumā. Ir diezgan daudz šādu uh, transporta līdzekļu uz ceļiem. Un ne tikai uz ceļiem uh, tiek lēsts, ka tie ir 800 tūkstoši šādu transporta līdzekļu. Uh, Un uh, daudzās valstīs uz ceļiem šie transporta līdzekļi brauc, un tāpēc mēs uzskatām, ka ir jāizpild arī šiem transporta līdzekļiem minimālās drošības prasības, ja tie brauc pa ceļiem. Un trešais ir uh, sadursmes testu standarti. Uh, šie te kvadracikli un mini automašīnas, viņiem netiek veikti sadursmes testi, un tie varbūt tādi jautājumi par nākotni, bet par to ir jādomā, jo cilvēki tiešām ir ļoti nedrošā situācijā braucot ar šiem transporta līdzekļiem. Divi atlikušie grozījumi komisijas priekšlikumam ir ieviest jaunu apakškategoriju, ko mēs tātad vēlamies ievies enduro un triālu motocikliem, jo pat ja tie uh, E, tiek paredzēti uh, braukšanai ne pa ceļu, tad uh, bieži vien tie tomēr ir jālieto uz ceļa, un ja tie tiek lietoti uz ceļiem, tad tiem ir jāizpild zināmas prasības attiecībā uz drošību. Runājot par emisijas prasībām un laika grafiku, vispārēji mēs piekrītam komisijai, manuprāt, tas bija līdzsvarots priekšlikums, bet uh, ir ļoti piesārņojoši, eiro 4 līmeņa piesārņojums mopēdi, kas ir vis, viena no vispiesārņojošākajiem uh, transporta līdzekļiem, ja mēs runājam par piesārņojumu uz kilometru. Un priekšlikums ir ieviest šo te eiro 4 līmeni uh, mopēdiem uh, trīs gadus agrāk Tas nozīmē jau 2014. gadā. Trīs gadus agrāk nekā piedāvā komisija. Paldies. Kīmis. Paldies, Zīles kungs. Higienas kungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs. Es eh, praktiski visam Zīles kungs sacītēm piekrītu. Viņš ir paveicis lielisku darbu. Viņš ir eh, sasaistījis kopā aptuveni 14 direktīvas. Es domāju, tas ļoti nozīmīgi. Un eh, no ražotāja viedokļa raugoties, tas ir virziens, kas mums jāņem vērā. Piemēram, ja mēs domājam par eh, ražotā precēm, ražotiem transporta līdzekļiem, mums ir jādomā par, eh, gan par troksni, gan par izmešu līmeņiem, gan par daudziem citiem jautājumiem tālāk. ir ļoti nozīmīgi gan uzlabot transporta līdzekļu kā tādu, gan tāds drošības aspektus, un jāņem vērā arī visbeidzot drošības aspekti. Un viens no ļoti bieži dzirdamiem vārdiem šodien bija uzraudzība. Uzraudzība ir ārkārtīgi nozīmīga, lai varētu nodrošināt to, ka mēs Eiropas Savienībā neimportējam transporta līdzekļus eh, ne tikai no Ķīnas vien, kas neatbilst standartiem, kas neatbilst mūsu noteiktajām normām attiecībā uz mūsu pašu transporta līdzekļu ražotājiem. Tāpat arī es. Uh, apzinoties spiedienu no ražotāju puses, jo viņi šeit ir ar savām interesēm. Es domāju, ka ļoti būtiski noteikti drošības standārtu, lai ABS būtu vienīgais standārts. 15. grozījums. Es nedomāju, ka. jebkurā veidā varētu radīt kādas problēmas. Un ņemot vērā piedāvāto laiku, mēs varētu e, jūnijā skatīt grozījumus un e, balsot uz plenārsēdē. Katrā ziņā vēlos pateikties referentam. Paldies. Alkādrāj kungs. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, man tikko informēja, ka mūsu referents, eh, mūsu ēnu referents no sociāldemokrātiem nevar būt kopā ar mums eh, šodien, tāpēc daži vārti par mūsu pozīciju. Mēs apsveicām eh, pieeju vienkāršot likumdošanu un pievienot vienu regulu, kas atvieglotu procedūras operatoriem, lai varētu laist tirgošos transporta līdzekļus. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu fokusēties uz drošības jautājumiem un mēģināt stiprināt Eh, motociklistu drošību kā eh, prioritāru viegli ievainojumu cilvētotā grupu tuvākajā desmitgadē. Tāpat arī mēs apsveicam ABS iekļaušanu lielākajā daļā kategoriju, bet mēs gribētu vairāk informācijas lūgt par ABS zemasnieguma transporta līdzekļos. Uh, vai tas palīdzētu krietni samazināt eh, negadījumu gaitu. Tāpat arī apsveicam automātisku gaismas ieslēgšanos visiem tipiem, kas palielinātu to redzamību, bet jūs zināt, ir līdzīga prasība citiem jauniem, eh, jauniem automašīnām, kā tas saskana pāriem mums ir vēl jāskatās. Tāpat arī mums ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai radītu uh, jaunas eh, konkrētas prasības tādām eh, kategorijām kā triālu un enduro transporta līdzekļi un arī jauni drošības eh, rīki, piemēram, aizsardzība no trieciena un inteliģentās sistēmas. Un visbeidzot, mums vajadzētu arī domāt par apācībām un infrastruktūrām, tad, kad mēs runājam par motociklu drošību bet man šķiet, ka ir iespējams eh, sagatavot labu atzinumu no transporta komitejas, un mēs atbalstīsim referentu viņa darbā. Paldies! Eh, paldies, Sternkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Arī mēs uzskatām, ka eh, referents ir sagatavojis ļoti labu dokumentu, un lielos vilcienos mēs viņam arī piekrītam. Uh, Varbūt pāris lietas vēl gribētu pieminēt. Es, piemēram, uzskatu, ka būtu labi, ja otrais grozījums atsauktos uz uh, satiksmes drošības politiku kopumā. Varbūt, varbūt arī vēl apmācības jautājumu norādīt. Varbūt tas ir vēl svarīgāk nekā automašīnu gadījumā. Ir svarīgi arī elementi kā infrastruktūra. Kādreiz ir uh, īpaši Eh, motociklu braucējiem īpaši riski. Varbūt uh, par to mēs arī sagatavosim grozījumu. Mēs gribam īpaši norādīt uz uh, satiknes drošību. Un šo aspektu nav jau runa tikai par uh, motocikla paša braukšanas līdzekļa drošību, bet arī uz vadītāja apmācību un infrastruktūras drošību. Citādi es piekrītu pilnīgi autoram. Uh, varbūt, ka mēs padomāsim par to, ka daži drošības aspekti, varbūt tos varētu ieviest ātrāk, bet to man vēl detalizēti jāapskatās. Tas, ko teica Saīts, jautājums ir par to, vai arī par motocikliem inteliģenta ātruma piemērošanas instrumenti, vai tos varētu izmantot, varbūt tos varētu iebūvēt, bet citādi ļoti labs darbs. Paldies! Uzskatām. Okay. Jā, paldies. Es gribētu pieskarties vienam punktam. Tas ir šis nodalījums starp normālu, īstu mopēdu, motociklu un kaut kas, kas ir pa vidu, un tad tie, kas tādu kā palīgu motoru, to agrāk sauc par palīgu motoru, kas um, svēr mazāk nekā 25 kg un uh, vispār sasniedz tikai 25 km stundā braucot ātrumu. Ja mēs uh, no tiem prasām tādu pašu procedūru kā no visiem pārējiem, tad, protams, ka mums ir tāds milzīgs, uh, milzīgi tāda ir kā sliktāka attieksme, jo tad viņi tiks uh, mērētie tādam kategorijam, kuriem īstenībā nav ko meklēt. Uh, Tur, piemēram, ir ātruma problēmas, kur ir lielāka ātruma vai emisija problēmas. Tās abas divas ir tās lietas, ka šeit nevar būt vajadzētu interesanti padomāt, vai tos nevajadzētu izņemt šeit ārā, kur patiešām ir tikai ar šiem palīgu motoriem tādi riteņi tie ir, un tie, ja nav eh, tāda, tādiem pastāvīgiem motoriem, tad īsti braukšanas līdzekļi. Šeit ir īstenībā tāda satura nošķīrums attiecībā uz braukšanas veidu, uz izmantošanas veidu, attiecībā uz distancēm, kas tiek eh, šeit brauktas. Es eh, savu studiju laikā braucu tā saucamā motorīno uz Itāliju, un tur eh, braucu lielus vi, riņķus 600-700 km. Protams, ka to jau es nedarītu tādu riteni ar palīgu motoru, jo klasiks tas ir paredzēts tādiem braucieniem pa pilsētu un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka no prasībām raugoties, tas ir divi pilnīgi atšķirīgi jautājumi pēc būtības. Tādēļ būtu varbūt prātīgāk tos, tos mazos ar palieku motēm neiekļaut, jo tas uh, nāks milzīgu administratīvo slogu, uzliks noteiktām uh, transporta klasēm, bet rezultāts drošības jautājumos un emisijas samazināšanas jautājumos tam patiešām neatbildīs, kas uh, Eh, no, kas būtu tāda gadījuma, ja mēs tiešām iekļaut šeit. Vēl uh, viens punkts. Ar gaismām dienā. Es domāju, ka šie dažādi apgaismojuma apstākļi, kādi pastāv Austrijā, ir pētījums, kas pierāda, ka uh, gaisma dienā drīzāk nedod tādu rezultātu, kāds ir gaidīts. Un tas neko nedod. Uh, mēs acīm redzot eh, šeit, eh, varbūt mums būs grūti eh, rīkoties pret tādu lētu pasākumu, ko varētu ieteikt šādu normu. Tas maksās enerģiju šī dienā gaisma, bet nedos tādu rezultātu. Es šo visu stāstu par gaismu dienā uzskatu par tādu kā spirāli, kas attīstās. Mēs sākām ar automašīnām. Tagad arī ar divriteņiem it kā vajagot gaismas, un kaut kad mēs nonāksim pie tā, ka būs obligāti būs arī kājām gājējiem un bērniem jāliek gaismas klāt, lai viņus arī varētu uz ielas redzēt. Tas ir bezjēdzīgs pasākums savā būtībā. No mana viedokļa raugoties. Paldies. Thank you. Paldies. Jā, es arī pāris vārdus gribētu pateikt. Vispirms apsveikt referentu par sagatavotu atzinumu. Un um, runājot par divriteņiem. Uh, un eh, motocikliem. Es domāju, ka divriteņus ar papildu motoriem nevajadzētu šeit iekļaut. Es uh, parasti viņus redzu Nīderlandē, nezinu, vai citās valstīs tāda ir, bet nu labi. Tas ir tāds uh, sliņķu divritenis, ja tā varētu teikt. Nu, vai vecu cilvēku divriteņu. Mums ir uh, kalnu divriteņu droši vien vairāk. Bet es pieņemu, ka tas viss ir svarīgi, bet ko es atbalstu referenta teiktajā, ka tad, kad uh, sākam runāt par mopēdiem, mēs tos redzam, uh, īpaši Romas ielās, jūs uh, zināt, uh, vidus jūras valstīs, uh, kur ir šādi tie drošības eh, noteikumi, ka jūs ejat šortos un sandalēs, uzkāpjat uz savu mopēda. To mēs redzam balsot uz vidusjūras valstīm, un šādi transporta līdzekļi, manuprāt, tiešām ir jāprīgo ar uh, eh, ABS sistēmu, jo ir skaitļi, kas parāda, ka vismaz 20%, ja ne vairāk, uh, ar šiem uh, transporta līdzekļiem varētu nenotikt, ja būtu ABS uh, bremžu sistēmas. Tas nozīmē, ka tas ir ceļu drošības jautājums, un referents ļoti pareizi norādīja uz šīm te izmaksām. Mana atbilde vienmēr ir, kāda ir dzīvības cena, tāds uh, vienmēr ir mans atbildes teksts. Es domāju, ka mopēdi, šie tie skūteri, tā sauktie, uh, lambretas vai kā nu viņas tur sauc, šie te zemes jaudas motocikli būtu jāprīgo ar ABS bremzēm. Lichtenbergers kundze runāja par eh, to, ka eh, tātad eh, dienas gaismām bet viņi, motociklisti saka, ka viņi grib šīs te uh, gaismas dienas laikā, un ja mašīnām ir šīs gaismas, tad eh, mazāk var redzēt motociklus, tāpēc motociklisti arī grib šīs gaismas dienas laikā. Mēs varam visi noteikti nākt klajā ar šādiem piemēriem par trakiem motociklistiem, un mums ir ceļš manā uh, vēlēšana apgabalā, kur notiek visvairāk negadījumu, kas iet uh, caur kalniem un uh, tur motociklisti da, brauc, lai speciāli sacenstos, un tas ir ļoti bīstams ceļa posms, un uh, manā reģionā daudz motociklisti iet bojā. Tā, tā, tā tas ir, bet uh, lielākoties laika, lielākajā daļā gadījumu motociklistu negadījumos bieži vien nav vainojami paši motociklisti, bet citi satiksmes dalībnieki. Un visbeidzot, Es zinu, ka Eva, tu esi ļoti nobežījusies par to, ka gājējiem arī drīz būs jāvelkā lampiņas uz galvas vai kaut kas tam līdzīgs. Dažos lauku reģionos, kur nav ceļa apgaismojums, pat tas nebūtu varbūt slikts variants uzlikt lampu uz galvas, bet žēl, ka Maikls nav šeit, bet es gribētu, uh, ka uh, riteņbraucēji liktu uh, gaismiņas. Uh, kā viņiem tas ir jādara, jo tiešām ir e, velosipēdi, kuriem nav lampiņu, kuriem nav lampiņu uz e, velosipēda, un tas tiešām ir neticami, un viņi tad nevar saprast, kāpēc viņus neredz nakts laikā. Un viens punkts, kas vēl ir jāpiemina, ir par e, cilvēkiem. Uh, kā jau Roberts teica, un citi, bet eh, tātad var būt lieliska likumdošana, bet ja uz motocikla ir muļķis, tad eh, viņš tāpat aizies bojā. Tātad eh, es domāju, ka šie noteikumi ir ļoti labi, un es noteikti atbalstu jūsu pozīciju. Un es īpaši atbalstu šo te ABS bremžu uh, ieviešanu uz šiem zemes jaudas motocikliem. Es domāju, ka tas obligāti nepieciešams. Uh, Tagad komisijas vārdā Grijānī kungs. Wrong, ja es nepareizi izrunāju jūsu vārdu, tad atvainojos, bet jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji, sveicinātāms un kungi. Vai vēl aizvien ir rīts? Jā, tādā gadījumā labrīt. Thank you for... Paldies par iespēju izteikties lai sniegtu jums komentāru un eh, fonu informāciju par to, kas ir piedāvāts, kāpēc piedāvāts un ko jūs redzat priekšlikumā. Pirmkārt, vēlamies pateikties referentam Zīleskungam eh, par pār ļoti daudzajiem eh, saprātīgiem grozījumiem, ko mēs varam atbalstīt. Viens punkts, kuru viņš pieminēja, kurā uh, pieprasījums, vai pareizākot priekšlikums ir grozīt uh, eh, uh, eh, ABS piemērošanu uz L3 kategorijas līdzekļiem. Eh, priekšlikums ir paturīts uh, kā diferencējošo aspektu transporta līdzekļu ātrumu. Un Eh, tas ir kā pamatojums vairākiem piedāvātiem punktiem, un arī mums ir jāskata vairāk parametri, ko mēs varam izmantot, lai varētu eh, atšķirt eh, transporta līdzekļu kategorijas. Un ātrums ir izmērāms, bet grūti diferencēt katrā apakškategorijā zemesnieguma motociklus Eh, kas pārvietojas ātrāk nekā 8 km stundā vai lēnāk nekā 8 km stundā, un mēs esam nonākuši pie kopēja kritērija starp uh, autovadītāju direktīvu un to, ko mēs piedāvājam šai kategorijai. Tā tad ir tā saucamais A1, A2 un A3 kategorijas motocikliem, un robežas ir uh, Eh, pielāgotas vadīšanas eh, apliecībai. Ja ir nepieciešama eh, apliecība A1 kategorijai, tad tas ir daudz skaidrāk saprotams gala lietotājam ir labāk saprotams, vai šis līdzeklis var tikt aprīkots ar ABS sistēmu vai ne, un visi tie, kas ir virs eh, A1, būtu aprīkoti ar attiecīgu eh, ABS sistēmu. Šeit es gribētu arī atgādināt, ka mēs mēģinām noteikt vairākus mērķus ar šo priekšlikumu. Vienkāršošana E, drošības aspektu uzlabošana, vidas aspektu uzlabošana, tehniskais progress un e, e, mēs mēģinām līdzsvarot visus šos priekšlikumus. Ikvienam pasākumam ir sava izmaksu ietekme, tā skaitā uzražotājiem, un mēs savā priekšlikumā mēģinājām sagatavot to maksimāli saprātīgu tas mums ir jāņem vērā, ja mēs izvērtējam, vai šis papildus dalījums būs nepieciešams. Tālāk eh, ar jūs atļauju dažas piezīmes par elektriskajiem eh, vai velosipē, jeb velosipēdiem ar elektro eh, piedziņu, lai neiznāktu tā, ka atsevišķa grupa ir izslēgta no tīpa apstiprinājuma likumdošanas, un mēs mēģinām eh, paskaidrot, ka šie dažkārt ļoti jaudīgie eh, transporta līdzekļi eh, kur. Thank you very much kuru jauda būtu pietiekami augsta. Robert, eh, es atvainojos, ka ļaunprātīgi izmantoju priekšlik, eh, priekšsēdētāja um, amatu. Manuprāt, 125 kubikcentimetri krietni pārāk daudz. Manuprāt, visam sākot ar 49 kubiem ir jābūt ABC E, sistēmai. Mums ir jādomā par cilvēku aizsargāšanu, nevis nogalināšanu. Roberts, lūdzu, ja tu vēl ko gribi, ko sacīt. Jā, paldies, es gribu pateikties visiem, kas ir izteicies šodien, un ar ēnu referentiem es domāju, ka mēs ā, radīsim labus risinājumus, bet katrā ziņā esmu ļoti gandarīts par atbalstu šajos jautājumos, un mēs. A, varam arī ar komisijas eh, pieredzi ņemot vērā rast labus kritērijus. Bet arī man ir zināmas bažas, ka, eh, ka to vienmēr ātrast. Sākotnēji es domāju par ātruma ierobežojumiem, bet varbūt, ka tā nav vis, tas nav vislabākais risinājums apakškategoriju ieviešanai. Tālāk par šo automātiskajam uh, Eh, priekšējām ugunīm. Mēs nevaram eh, atcelt šo prasību automašīnām, un ko tad darīt? Nepieprasītos motocikliem tas būtu neprātīgi. Un no Ziemeļvalstu pieredzes eh, var teikt, ka mēs pirms daudziem gadiem ieviesām visā gada garumā, ne tikai rudenī un ziemā, šīs priekšējās gaismas, un tas darbojas ļoti labi un daudzās valstīs Eiropā starp eh, dienas gaismu un tumsu ir krēsla, kas, eh, kas ilgs samērā ilgi, un mēs, eh, mums ir jāpieprasa šādas gaismas izmantot riteņbraucējiem. Pretie gadījumā jūs varat tikt sabraukts ne tikai uz ceļa, bet pat uz ceļa nomalas. Uh, runātāja bez eh, mikrofona. Es runāju par jaunām, jaunām iespējām, kā ieslēgt eh, gaismas. Es domāju, ka eh, problēma ir tā, ka riteņbraucējiem jāievēro līkums. Es varu teikt, ka Kanādā tik, eh, kops, eh, kopš tik ieviestas eh, dienas laikā gaismas nelaimes gadījumu skaits samazinās par 10%. Es domāju, ka tam ir jābūt standartam vai vai tas ir motocikls vai, vai divritenis. Daži vārdi es gribēju tikai komentēt pār to jomu, kurā vietā, piemēram, Dienvidu valstīs, kur ir, e, kur ir spilgta gaisma, tas neko nedod, jo jums nav ļoti bieži miglas faktors. Otrais punkts. Lūdzu, mēs nonākam pie tā, ka kājām gājējiem ir jāvalkā ķivere un veste ar, ar, ar metāla režģiem, lai justos droši, un ja mēs tā turpinām, tad tas ir kaut kas, ko es nevēlos, jo ja netiek respektēti satiksmes dalībnieki, tad vienmēr tā tas arī būs, jo, jo ja ikvienā gadījumā varēs sagraut jūsu, jūsu metāla armatūru, kas jums ir apkārt. Nē, es nedomāju, ka kāds Eh, piedāvāja eh, gaidniekiem staigāt armatūrā apkārt. Bet dažkārt eh, laukos, kur ceļi nav apgaismoti, tad kā jūrnieki nelielu, nelielu lampiņu uz galvas, tas tikai uzlabo situāciju. Taču pilnīgi pareizi eh, riteņbraucējiem ir jābūt aizsargātiem, tomēr viņi ir atbildīgi pār eh, sevis redzamību tumšā laikā. Paldies, grozījuma termiņš ir 25. marts un balsojums komitejā notiks maijā. Paldies, paldies, Roberts, un. Tādējādi mēs esam nonākuši pie līdz rīta sēdes beigām un eh, darbu atsāksim pulksten trijos viedokļu apmaiņai ar uh, funkcionālo gaisa uh, telpas bloku.